So good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Mēs varētu sākt darbu šorīt ar ļoti svarīgu darba kārtības punktu, ko mūsu darba kārtībā ir ielikuši koordinatori. Tātad tas ir pēc Eiropas parlamenta rezolūcijas, kas tika pieņemta 2018. gada jūlijā. Vadlīnijas dalībvalstīm, lai humanitārā palīdzība netiktu kriminalizēta. Un mēs eh, esam saņēmuši tādu pavisam detalizētu pētījumu, par ko esam ļoti priecīgi. Un eh, mūsu vidū ir arī eh, pētījuma autori. Tas nozīmē, ka mēs varēsim tagad apspriesties par facilitācijas direktīvu. Problēma ir tāda, ka komisija līdz šim ir norādījusi, ka šāds vadlīnijas nav jāgatavo, taču 18. martā kopā ar uh, Cilvēktiesību komiteju un eh, NVO tika organizēta sanāksme, kurā piedalījās arī daži no jums. Tātad te ir runa par NVO kā saveids klāpšanas operācijas vidusjūrā. Uzskatu, ka mēs visi esam jau tagad saskārušies ar šo realitāti, ka dažās dalībvalstīs tiek izvirzītas apsūdzības pret privātpersonām, kas mēģina glābt citus, un kuģi tiek konfiscēti. Bez tām šie incidenti tiek izmantoti politiskiem mērķiem vai arī tiek mm, domāts, ka tas ir eh, kaut kāds pretpasākums. Un visi no jums, kas piedalījās eh, pasākumā, noteikti to arī zina. Vēlējos norādīt, ka, manuprāt, mums vajadzētu kā komitejai strādāt pie šiem jautājumiem. Tāpēc Pagājušajā nedēļā mēs arī turpinājām darbu. Mēs redzam, ka darbs turpinās pat, ja nav nekādu līdzekļu, un kuģiem, kuriem pat nav nekādu glābšanas operācijām paredzētu instrumentu, arī vairs netiks izmantoti. Tāpēc jautājums kļūst pavisam kritisks, kurš tad veiks glābšanas operācijas un kas aizvietos um, operāciju Sofija. Tas viss ir patiešām ļoti nopietni, un tāpēc mēs vēlējāmies nodrošināt, ka sasaukuma beigās mēs neko nedarīsim, ka mēs beigsim sasaukumu bez jebkāda mūsu ieguldījuma. Šodien mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa. Esam uzaicinājuši pārstāvi no nevalstiskās organizācijas, kas sniedz humanitāro palīdzību migrantiem un bēgļiem pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Mēs vēlamies uzklausīt Milēnu Zajoviču. Viņa ir eh, NVO Arju Sirijas eh, prezidente. Šī NVO sniedz palīdzību bēgļiem un patvēru meklētājiem Horvātijā. Domāju, ka vispirms mēs uzklausīsim to, kas ir sakāms Eiropas eh, robeža un krastapsardzes aģentūrai, tāpat arī mēs uzklausīsim komisiju, vēlamies dzirdēt, kas komisijai ir sakāms par šo direktīvu un kāda ir pašreizējā situācija. Tāpat arī mēs gribam saprast, kāpēc komisija līdz šim ir atteikusies iz, m, mm, izdot vadlīnijas dalību valstīm par šo direktīvu. Domāju, ka vispirms mēs varētu sākt ar eh, šo jautājumu, kas tad īsti ir noticis attiecībā ar šo direktīvu, un komisijai tātad tiek uzdots ļoti skaidrs jautājums. Maikls ir atbildīgs par šo punktu. Paldies, Klaud! Godājumie deputāti, kolēģi! Eiropas eh, kopējās eh, pieejas migrācijas jautājumos rezultāti ir pavisam skaidri. Eiropa ir sniegusi aizsardzību un atbalstu miljoniem cilvēku. Ir izglābtas ļoti daudzas dzīvības jūrā, tad tūkstošiem cilvēku ir izglābti un tāpat arī ir uzlaboti šo cilvēku dzīves apstākļi. Tāpat arī mēs esam uzlabojuši situāciju nelikumīgās migrācijas jomā. Mēs esam cīnījušies arī pret Mm, cilvēktirdzniecības tīkliem. Protams, ka šis darbs ir jāturpina. Situācija vēl ar vienu ir ļoti sarežģīta, un kontrabandisti, protams, izmeklē jaun, izman, mēģina atrast jaunas iespējas. Migranti ir ļoti ienesīgs eh, nelegāls bizness, kas uh, protams, veicina profesionālu noziedzīgas grupējumu izveidi. 2018. gadā Eiropas migrācijas kontrabandas centrs Eiropolā spēlēja ļoti nozīmīgu lomu, tieši tāpat kā iepriekš. Vairāk nekā simts uh, ļoti smagās kontrabandas lietās. Nu, vēlējos to pieminēt, tāpēc, ka tas attiecas arī uz šīs dienas diskusijām. Vēlos arī norādīt, ka um, īstas humanitāras palīdzības kriminalizācija, protams, ir jānovērš. Tāda ir komisijas nostāja. Un Eiropas Savienības um, pieeja attiecībā uz šādas palīdzības sniegšanu nepieprasa, lai dalībvalstis kriminalizētu šādu palīdzību. Tiesību aktiem šāda mērķa nav, un šie tiesību akti sniedz dalībvalstīm valstīm skaidrus līdzekļus un instrumentus, kas dalību valstīm neuzliek par pienākumu piemērot šādas sankcijas. Protams, ka mēs saprotam, kādas bažas šeit pastāv, un mēs arī saprotam, ka Eiropas parlaments ļoti interesējas par šiem jautājumiem. Komisija ir sapratusi, kādi riski pastāv, ja humanitārā palīdzība tiek kriminalizēta. Šī iemesla dēļ ir veikts izvērtējums par 2017. gadā atbalsta pakotni. Un šajā izvērtējumā komisija savā analīzē nav atradusi skaidrs norādes par to, ka eh, tiktu izteiktas apsūdzības cilvēkiem, kas ir sniegušas atbalstu vai humanitāro palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīs. valstīs. Mēs konstatējām, ka trūkst skaidru pierādījumu, kas uz to norādītu, un tāpat arī nav nekādas vajadzības līdz ar to grozīt tiesību aktus. Tomēr, ņemot vērā to, ka bāžas par kriminalizācijas riskiem pastāv, un ņemot vērā to, ka šis temats ir tik nozīmīgs, un ņemot vērā arī uh, pašreizējos notikumus, komisija ir apņēmības pilna sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un e, visām e, iesaistītajām personām, lai veicinātu dialogu par esošo noteikumu piemērošanu. Tieši tāpēc mēs esam uzsākuši sarunas ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un arī ar pamatiesību aģentūru. 2018. gada maijā tika organizēta konkrēta sanāksme Briselē, kur mēs uzaicinājām iesaistītās personas un aģentūras Un mēs esam arī turpinājuši diskusijas ar Eirojust un uh, dalību valstu prokuroriem. Tas arī notika pagājuši gadu. Mūsu mērķis ir mm, veicināt un stimulēt šos kontaktus, jo šajā pavasarī tiks organizēta jauna sanāksme, kur mēs konkrēti vēlamies pētīt to, kā uh, kāda ietekme ir bijusi uz pilsoniskās sabiedrības spēlētājiem Eiropā. Un jo īpaši mēs vēlamies pievērst uzmanību šim konkrētajam projektam. Un tātad te ir iesaistīti migrācijas pētnieki un uh, visi pārējie, kas domā par migrāciju, un šis projekts uh, tiek finansēts no apvāršņa 2020 uh, līdzekļiem. Mūsu mērķis ir veicināt dialogu un sarunas ar iesaistītajām pusēm, runāt par situāciju uz vietas un domāt par notikumu attīstību. Vēlējos arī tā vispārēji norādīt, ka komisija ir apņēmības pilna atbalstīt spēcīgu, plurālistisku un radošu pilsonisko sabiedrību visās dalībvalstīs. Ņemot vērā līgumos noteiktās pilnveras, komisija turpinās respektēt pamatiesības un brīvības saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām un tāpat arī turpinās veicināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību. Uh, kuras iestājas par Eiropas Savienības pamatvērtībām un brīvībām. Vēlējos arī norādīt, ka komisija ir turpinājusi strādāt pie šiem jautājumiem, ņemot vērā konkrētu analīzi un arī konkrētus apstākļus. Piemēram, ir uzsākta pārkāpuma procedūra pret Ungāriju, ņemot vērā tās pieņemtos tiesību aktus, kas kriminalizē um, atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem un bēgļiem. Es ļoti priecājos par šodien paredzēto viedokļu apmaiņu un vēlreiz paldies, ka devāt man vārdu. Lielas paldies, Aikal! Gribēju jautāt komisijai, vai jūs esat eh, iepazinušies ar šo pētījumu? Vai kādam ir bijusi iespēja iepazīties ar šo pētījumu? Vēlējos jūs iepazīstināt ar šo punktu. Jūs runājāt par pierādījumiem, ko komisija ir apkopojusi līdz šim. Vai jūs šeit runājat par pierādījumiem attiecībā uz NVO un pilsoniskās sabiedrības darbību kriminalizāciju? Viens no punktiem, kas parādījās mūsu diskusijās, bija eh, šis eh, iebiedēšanas efekts un uh, um, novēršanas ietekme, kas iespējams nav sistemātiska visās valstīs. Šis pētījums balstās galvenokārt uz šiem iebiedēšanas faktoriem. Piemēram, ir uh, kāda NVO, kas darbojas vidas jūrā, vai arī tiek uh, izveidoti uh, ugunsmūri šīm aģentūrām, kas līdz ar to nevar sniegt informāciju bēgļiem. Tas, protams, rāda uh, arī tādu tālāku ietekmi uz citām iesaistītajām personām. Un tieši tāpēc arī mēs vēlamies šīs vadlīnijas. Tas būtu mans pirmais jautājums. Es zinu, ka pārējie arī uzdos jautājumus, bet es gribētu saprast, vai komisija patiešām saka, ka tā ir trūks pierādījumu. Visticamāk, ka nebūs šāda konkrēta skaita apsūdzību, kas norādītu, ka tieši tāpēc ir uh, vajadzīgas vadlīnijas. Jums vajadzētu saprast, ka ir šis eh, iebiedēšanas faktors, kas eh, pastāv, un tieši tāpēc arī eh, cilvēki nevēlas darboties šajā jomā. Tas tad būtu mans jautājums, un, protams, arī došu iespēju izteikties citiem deputātiem. Birgita, lūdzu. Es atvainojos. Jā, šķiet, ka mums ir jāuzklausa visi runātāji, pirms mēs uzdosim jautājumus komisijai. Nu, varbūt mēs varētu vienkārši tagad izprešņāt komisiju. Man eh, Frontexam nav nekādu jautājumu. Nu, labi, tad eh, darīsim, kā jūs gribat. Es neuzdošu jautājumus Frontex. Dosim vārdu Anai Kristīnai Žorčai. Es eh, patiešām nevēlējos šeit radīt nekādas problēmas. Jūs esat eh, operacionālās eh, reaģēšanas vienības direktore Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūrā. Varbūt jūs varētu pastāstīt par to, kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos. Jūs jau tagad redzat, ko mēs par to visu domājam. Paldies! Godājumi Eiropas parlamenta deputāti, labrīt! Es vēlētos pateikties par to, ka Frontex Eiropas robežu un krasta apsārdas aģentūra ir uzaicināta apspriesties par šo ļoti sarežģīto jautājumu. Frontex savu pilnvaru ietvaros palīdz nacionālajām iestādēm īstenot atbalsta direktīvu dažādos veidos. No viens puses Frontex amatpersonas eh, parasti ir pirmās, kas palīdz kontrabandas upuriem. Laikā no 15. līdz 19. gadam Frontex palīdzēja izglābt eh, dzīvības vairāk nekā 310 tūkstošiem cilvēku. Pagājuši gadu 37 tūkstoši migrantu tika izglābti, eh, iesaistot Frontex darbiniekus. No otras puses, kopā ar nacionālajiem spēlētājiem un tādām institūcijām kā Eiropol, Eirojust un Eirojust, operāciju Sofija. Eh, Frontex eh, cīnās pret migrantu kontrabandu. Mēs vēršamies pret eh, noziedzniekiem, kas apdraud migrantu dzīvības. Es vēlētos arī uzsvērt, ka nav nekādu pretrunu starp to, ka mēs liekam uzsvaru uz cietušajiem un cīnamies pret šiem noziedzīgiem nodarījumiem. Aģentūras uzdevumi ir noteikti Eiropas robežu un krasta apsārdzes aģentūras regulā, un tāpat arī te ir noteikti operacionālie plāni un aktivitātes. Glābšanas operācijas ir ļoti nozīmīga daļa mūsu operacionālajos plānos attiecībā uz operācijām jūrā. Ir noteiktas skaidras procedūras. Visas glābšanas operācijas, kurās ir iesaistīts Frontex, vada uzņemošā dalībvalsts. Pēc izcelšanās krastā Frontex palīdz identifikācijā, reģistrācijā un neregulāro migrantu skrīningā. Tas tiek darīts kopā ar nacionālajām mm, robežu apsardzes aģentūrām uh, ierašanās valstī, un pēc tam migranti tiek nodoti attiecīgajām iestādēm atbalsta sniegšanai. Tas nozīmē, ka tie, kas vēlas pieprasīt um, patvērumu, tiek nodoti attiecīgajām iestādēm. Uh, Kontrabandas upuri savukārt tiek nodoti policijai, kur iesaistās arī vietējās organizācijas un NVO. Um, nepilngadīgie bez pavadoņiem tiek nodoti bērnu atbalsta iestādēm un um, sievietes, kas gaida bērnus, savukārt saņem medicīnisku palīdzību. Starptautiskās organizācijas, piemēram, ANO bēgļu komisariāts un uh, Starptautiskā migrācijas organizācija tiek iesaistīta šajā darbā, tāpat arī tiek iesaistītas dažādas NVO, piemēram, Sarkanais Krusts un Save the Children. Bet eh, tās nav tikai glābšanas operācijas, kurās Frontex iesaistās, lai palīdzētu tiem, kas ierodas Eiropas Savienībā. Kopš 2011. gadā Frontex ir sniedzis palīdzību kapacitātes veicināšanas pasākumos gan dalībvalstīs, gan arī trešajās valstīs. valstīs tiek sniegti mācību kursi attiecībā uz cilvēku kontrabandu un tiek pievērsta īpaša uzmanība bērniem, kas ierodas Eiropas Savienībā. Ir izveidots arī vesels projekts, kas palīdz robeža kontrolas darbiniekiem mēģināt atpazīt cilvēku kontrabandas upurus. Mēs uzskatām, ka tas viss ir daļa no integrētas robežu kontroles, ko kopīgi īsteno Frontex un dalību valstu vietējās iestādes. Frontex sadarbība ar vietējām iestādēm balstās uz Eiropas Savienības pamatprincipiem, piemēram, pilnvaru nodošana, subsidiaritāte un lojāla sadarbība. Mēs uzturam ļoti aktīvu struktūrētu dialogu ar NVO, un tas tiek darīts ar konsultatīvā forma palīdzību. Frontex ir jauna aģentūra, tāpēc tā nepiedalās politiskās diskusijās par atbalsta direktīvas pārskatīšanu. Direktīvas transponēšana, protams, attiecas uz konkrētajām dalību valstīm, un katras valsts neatkarīgajā tiesu sistēmā ir jāizvērtē, vai šis atbalsts ir ticis sniegts un vai ir bijuši kaut kādi konkrēti incidenti. Noslēgumā es varētos, vēlētos norādīt uz faktu, ka gan Frontex, gan dalībvalstis, gan arī humanitārās organizācijas un NVO vēlas sniegt palīdzību bēgļiem, tad, kad tie ir ieradušies Eiropas Savienībā, un mēs vēlamies samazināt eh, cietušo skaitu tuvākajos mēnešos un gados. Paldies! And, um... Lielas paldies! Un tagad vārds Milēnai no nevalstiskās organizācijas Ārjus Sirijas. Sveicam jūs! Paldies par uh, ielūgumu. Mani sauc Milēna Zervič un es uh, vadu uh, Arjus Sirijas, tā ir Horvātijā strādājoša nevalstiskā organizācija, kas uh, sniedz atbalstu bēgļiem un cīnās pret bēgļu uh, cilvēku tiesību pārkāpumu, pret nelegālu uh, Uh, izraidīšanu un varas uh, pilnvaru pārsniegšanu no um, policijas iestāžu pusēm. Mēs esam apkopojuši simtiem uh, bēgļu uh, liecības par to, ka viņi nelegāli ir izraidīti no uh, uh, Eiropas Savienības. Un uh, Pagājušā gadā 7000 uh, šādu gadījumu ir bijis, bet neviens nav saukts pie atbildības. Viena no uh, cietušām ir Madina Husena, uh, sešus gadus vecā afgāniņu meitene. Viņa tika 17. gada novembrī izraidīta no Horvātijas uz Serbiju. Un viņa uh, bija lūgusies, lai viņai ļauj palikt, bet policisti viņu e, izraidīja. Un uh, tikai uh, dažas minūtes pēc tam viņu sabrauca vilciens. Tas parādījās, šis gadījums tika aprakstīts Horvātijas presē, tā, pirmajās uh, preses lapusēs. Eh, bet eh, iekšlietu ministrs nolēma apklusināt visus tos, kas uzdeva jautājumus, un mē, mūsu nevalstiskā organizācija nebaidījās eh, šādus jautājumus uzdot. Un es gribu pastāstīt no savas pieredzes, ko Eiropas Savienības pilsoņi, kas cīnās par tiesību ievērošanu, piedzīvo realitātei Šī uh, direktīva uh, tiek uh, izmantot citiem mērķiem, nekā tas sākotnēji bija paredzēts. Uh, rodas paradoxālas situācijas, kur ad, atbalsts uh, uh, bēgļiem tiek pasludināts par noziegumu, bet plaukst dažādas nelegālas darbības. Uh, Eh, likums nosaka, ka ir jāinformē varas iestādes par uh, nelegāliem migrantiem. Uh, bet uh, pēc tam valas, varas iestādes vēršas pret tiem, kas atbalsta bēgļus, bēgļi noslīksta, jo tiek arestēti kuģi un uh, cilvēki, kas uh, sniedz palīdzību. Es, mūsu uh, organizācija ir um, piedzīvojusi situācijas, ka notiek vēršanās pret uh, nevalstiskām organizācijām ne tikai Horvātijā, bet visā Eiropā. Jūgendrete šāda organizācija, kas ir izglābusi četru 11 tūkstoši cilvēku pie Itālijas krastiem 2016. 17. gadā uh, tiek uh, vajāta un gribu teikt, ka mūsu brīvprātīgie neveicina nelegālu robežas šķēršošanu kad cilvēki pie mums vēršas, un ja viņi nevar pierādīt, ka viņi atrodas Eiropas teritorijā, mēs ar viņiem tālāk nerunājam vairs. Un atcerēsimies mazās um, meitenes Madinas likteni, kura gāja bojā 2017. gada novembrī, kad viņa tika izraidīta. 2018. gada martā tā mūsu sma, stiprā sniega vētrā mēs atkal satikāmies mūsu nevalstiskā organizācija ar Madinas ģimeni. Bija mašīnā 14 cilvēki, 9 no tiem bērni, viņi lūdza mums nokārtot viņiem legālu uzturēšanos Horvātijā. Mēs teicām, ka varam tikai informēt eh, par viņiem policiju, lai viņi varētu pieprasīt patvērumu. Un tā mēs arī rīkojāmies. Un mēs aicinājām, lai kāds no brīvprātīgiem dodas uz pierobežas eh, reģionu un informētu, uh, informētu uh, policiju par šo ģimeni ar bērniem, kura atrodas Horvātijā. Mēs informējām arī uh, iekšlietu ministriju par uh, Madinas ģimenes atrašanos Horvātijā un par to, ka mūsu brīvprātīgais informēs policiju, lai uh, novērstu kādus pārpratumus. Bet pēc tam mēs uzzinājām, ka šī ģimene atkal ir izraidīta. Un uh, būtībā jāsaka, ka mūsu, mūsu klātbūtne tajā naktī nolie, novērst to, ka šī ģimene tiktu trešoreiz izraidīta no Horvātijas. Pēc pāris nedēļām tika izvirzīta apsūdzība mūsu brīvprātīgajai par nelegālu atbalstu imigrācijai. Un tagad viņai draud liels naudas sots, cietumsots un nevalstiskās organizācijas darbības aizliegums. Un, protams, eh, tiesā mēs sniedzām pierādījumus eh, par to, ka ģimene, kas ar mums sazinājās, atradās Horvātijā tajā laikā, un mēs neveicinējām robežas šķērsošanu, un mūsu brīvprātīgais eh, varēja pierādīt arī, ka nav bijusi sadarbība, bet tomēr tiesā atzina, uh, brīvprātīgo par uh, vainīgu uh, nolaidībā. Kaut arī tika sniegt pierādījumi, tā skaitā uh, GPS dati. Uh, ār, eh, iekšlietu ministrija vēlas diskreditēt mūsu nevalstisko organizāciju, apsūdzot nelegālās darbībās, lai nebūtu uh, jāatbild uz mūsu uzdotiem neērtiem jautājumiem. Bet ar to viss vēl nebeidzās. Uh, Iekšlietu ministrija uzsāka arī apmelošanas kampaņu pret Medinas ģimeni un um, viņu advokātiem. Ģimene tika ievietota ap, cietinājumā un tai nebija pieejama juridiskā palīdzība. Tāpat pierādījumi un video materiāli saistībā ar medinas bojāju ir iznīcināti. Ir izdarīts arī spiediens uz mūsu mūsu nevalstisku organizāciju. Mēs arī uh, saņemam daudzus aicinājumus mums palīdzēt. Mēs aicinām šos cilvēkus nebēgt no policijas, bet uh, bēgļi baidās, ka viņus izraidīs no Horvātijas, tāpat kā tas notika ar Madinas ģimeni. Mēs Uh, visos gadījumos šos cilvēkus aizvedām tuvāko policijas iecirkni, kur viņi vē, varēja uh, lūgt patvērumu. Pēc tam mēs pārbaudījām, uh, vai policijas uh, iecirknī vai ir ievērots cilvēku tiesības, bet uh, pēc tam mūsu brīvprātīgie tika aizturēti paši uz astoņām stundām un ilgāk. Uh, Uh, apsūdzot dažādos pārkāpumos. Mēs izsludinājām preses konferenci, lai informētu par to, kā nevalstiskās organizācijas saskaras ar uh, spiedienu no varas iestādēm. Un uh, tad pirms preses konferences policija apmeklēja potenciālos preses konferences dalībniekus, uh, Uh, un uh, tādējādi izdarīja papildu spiedienu. Arvien vairāk ir centienu Eiropā apklusināt uh, cilvēku tiesību aktīvistus Eiropā, un tādēļ arī ir jāskaidro, kas ir un kas nav nelegāls robežu ķērsošanas atbalstīšana. Ja komisija neprecizēs šo jautājumu, tad to visu var izmantot pret Eiropas pilsoņiem, nevalstiskām organizācijām, kas iestājas par likumu un Eiropas tiesī eh, vērtību ievērošanu, un vidusjūra kļūst par vēl lielāku kapsētu tūkstošiem citu cietušo tiks izraidīti nelegāli no Eiropas Savienības. Man kā Eiropas pilsonai tas ir nepieņēmami, un es ceru, ka visiem zālē sēdošiem arī tas ir nepieņēmami. Noslēgumā ANO ir pieņēmusi rezolūciju par cilvēku tiesību aizstāvju aizsardzību. Un uh, Uh, tā vietā, lai dotu skaidrus norādījumus dalību valstīm, kā uh, kontrolēt robežas un ievērot vienlaikus cilvēku tiesības, reālā situācija ir uh, tāda, kā es to aprakstīju, un ir jārīkojas, lai novērstu jaunas traģēdijas. Šobrīd es nevaru garantēt uh, juridisko drošību mūsu brīvprātīgiem, pat ja viņi rīkojas saskaņā ar likumu. Liels paldies! Tagad uh, došu vārdu deputātiem. Vispirms Birgita. Liels paldies! Viena lieta ir ļoti skaidra - jācīnās pret noziedziniekiem, lai arī kur viņi darbotos bet vai jūs varētu minēt konkrētus skaitļus par to, ka ir pieaugusi kriminālo grupējumu aktivitāte cilvēku kontrabandā un uh, Tāpat laikā cilvēkiem arvien grūtāk ir iebraukt Eiropā, tiek būvētas žogi Ungārijā, Bulgārijā, kā lē mēs traucējam cilvēkiem iebraukt. Un Viņi bez kontrabandas palīdzības vairs Eiropā nevar iekļūt. Vai tas nozīmē, ka mēs cenšamies atturēt cilvēkus no iebraukšanas Eiropas Savienībā tikai tādēļ, ka viņi izmanto kontrabandistu palīdzību, ka šiem cilvēkiem nav pamata lūgt patvērumu? Mēs tagad cenšamies kriminalizēt. Uh, tos, kuri palīdz cilvēkiem, kuri varētu iet bojā vidusjūrā vai citviet, bet patiesībā galvenā e, doma e, konfiscējot e, šos kuģus vidusjūrā un citur ir nevis eh, kriminalizēt cilvēkus, bet gan gluži vienkārši padarīt eh, šo cilvēku darbu neiespējamu. Un ja draud 20 gadu cietumsots par palīdzības sniegšanu, tas var novest pie situācijas, ka neviens vai tikai daži cilvēki ir gatavi uzņemties šo risku, lai palīdzētu citiem. Šeit nav uh, runa par kriminalizāciju pat, bet par to, ka Nu, traucē eh, palīdzības sniegšanu, nepildot eh, starptautiskās saistības eh, sniegt snieg humanitāro palīdzību. Tā kā tas, kas notiek, ir pilnīgi nelikumīgi, nelegāli. Vai komisija ir informēta par to, kas notiek ar tā saucamiem nelegāliem migrantiem Eiropā. Daudz no viņiem paliek Eiropā, daudzi strādā Eiropā, daži no viņiem nekad nav reģistrēti, vai jūs kontrolējat arī darba devējus, kuri nelikumīgi nodarbina šos cilvēkus, eksploatē tos? Ir ļoti daudz jautājumu un tiešām ir ļoti sāpīgi, ka mēs apgalvojam, ka esam uh, tiesību, demokrātijas kontinents, uh, humanitāro tiesību Uh, kontinents, bet jautājums ir arī par Lībijas krasta apsardzi, kas uh, neļauj cilvēkiem izbraukt no Lībijas, cilvēki tiek sūtīti atpakaļ uz Lībiju un kas ar viņiem pēc tam notiek. Un komisija apgalvo, ka tā kontrolējot, kas notiek, jā, it kā esot pārstāvju uz kuģiem, uh, patruļu kuģiem, uh, izvietoti, bet uh, Uh, uh, Lībijā šajās nometnēs notiek vardarbība uh, un vardarbīga izraidīšana notiek, kas ir nelikumīgi. Es gribētu zināt, kādos konkrētos veidos mēs atbalstām nevalstiskās organizācijas, kuras veids to darbu, ko mūsu dalību valstis vairs nedara Sofija eh, eh, operācija vairs eh, neturpināsies, tiks veikta novērošana izmantojot uh, dronus, tad mēs zināsim, cik daudz ir cilvēku gājuši bojā, bet uh, ko uh, darīt, uh, lai novērstu to, ka Eiropas Savienība kļūst par savienību, kur vērtības vairs netiek ievērotas nākamā runātāja. Paldies, man ir jautājums. Jautājumi patiesībā visiem trim viestiem. Vispirms komisijas pārstāvim gribu teikt, ka acīm redzot, uh, pro, problēma nav tas, ka, ka parlaments it kā ir uh, nobažījies. Būtībā ir runa par cilvēkiem, kuri ir ieslodzīti nometnēs Lībijā. Mūs satrauc šī situācija, jo vidusjūra Uh, vidusjūrā vairs na, nav uh, glābšanas kuģu Sofija. Operācija Sofija vairs uh, nebūs nodoti rīcībā glābšanas kuģi. Uh, ir paredzēts tikai personāls Lībijas krasta apsardzes apmācībai, un arī nevalstiska organizācija kuģi vairs nevar darboties vidusjūrā. Jūs sakāt, ka trūks pierādījumu tam, ka tiek vajāts nevalstiskās organizācijas pierādījumi mums visiem ir, un arī jums ir šie pierādījumi. Es nezinu, ko jūs vēl gaidāt, lai ņemtu šo informāciju Uh, nopietni uzskatīt to par pierādījumiem. Arī nevalstiskās organizācijas pārstāvi mums stāstīja par to, kas notiek, par to, ka cilvēki tiek nelikumīgi izraidīti no Horvātijas uz Bosniju un Serbiju. Un es arī gribētu zināt, par eh, šo mazo afgāņu meiteni, kura ir gājusi bojā. Vai esat vērsušies Eiropas cilvēktiesību tiesā? Man šķiet, ka jā. Bet eh, kur eh, šī, cik tālu ir šis tiesas process pavirzījies? Un noslēgumā es gribētu vērsties pie Frontex pārstāvja pārstāvis un runāt par kli, e, krimināliem nodarījumiem. To kļūst ar vien vairāk. Arvien vairāk tiek apsūdzētas nevalstiskās organizācijas, un tagad ir jau uh, iz, tagad ir eh, formulēta jauna nozieguma sastāv nelegāla migrantu pārvietošana. Jau ir arī jauns apsūdzības punkts, kas tiek plaši izmantots Itālijā, proti pirātisms. Piemēram, šis eh, tirzniecības kuģis, kas nesen eh, nonāca Maltā, tika uh, apsūdzēts, ka uh, ekipāža ir veicinājusi, atbalstījusi pirātismu, jo uh, izglābtie migranti netika nosūtīti atpakaļ uz Lībiju un viņi draudēja lekt jūrā. Un tādēļ tas tā ir noticis vēl. Cits noziegums sastāvs, un tas arī ir kaut kas ļoti saudabīgs. Uh, meklēšanas un glābšanas operācijas, kas uh, rada apdraudējumu jūras videi. Uh, Itālijā ir runa par to, ka šeit tiek izmantotas jahtas nevis uh, glābšanai, glābšanas meklēšanas darbiem uh, aprīkoti kuģi. Tātad mērķis ir uh, izslēgt visas nevalstiskās organizācijas, neļaut tām darboties vidusjūrā tagad, kad ir pārtrauktā operācija Sofija. Un lai par visu atbildīga būtu tad Lībijas krāsta apsardzes. Un uh, Mm, Tātad tas bija jautājums uh, Frontexam. Jūs zināt arī, ka pēdējās dienās ir nosūtīta vēstule. Uh, Digi Home uh, direktore ir nosūtījusi vēstuli, kurā tiek attaisnota Lībijas krasta apstardzes rīcība. Šī vēstule uh, arī tiek izmantot Itālijā kā pamats uh, ostu slēgšanai. Un es gribētu jums lūgt uh, atbildiet man par to, kādu vēstuli Leģērī kungs ir nosūtījis Eiropas komisijai, kas tajā bija rakstīts. Un Komisija ar uh, savukārt uh, nosūtījusi šo vēstuli, ko tagad izmanto Salvīnīkungs savās interesēs. Paldies! Tā kā mums ir tik daudz jautājumu, kas jāuz, jāizskata, varbūt varētu visi runāt lakoniski, kā Lūdzu Gomešas kundze. Libijas krasta sārdze ir pasaka, ko mēs esam izdomājuši paši. Visi zina, kas ir Libija un zina, kas ir Libijas iedzīvotāji. Un līdz ar to Libijas krasta sārdze ir uh, viens vienkārši no uh, kārtējiem krimināliem uh, pasākumiem, cilvēki tiek uh, spīdzināti un tā tālāk. Te ir saikne ar mafiju, kas darbojas visā Eiropā. Ir tiešām traģiski, ka Eiropas iestādes turpina runāt par Lībijas krastsardzes eksistenci, bet viņi ignorē patiesos faktus. Tas tiešām ir nepieņemami mēs saprotam, kādas ir cilvēku pamatiesības, kādas ir starptautiskās tiesības cilvēktiesību jomā, un kā arī jūras tiesības tiek pilnībā ignorētas. To dara Eiropas Savienība, mūsu pašu valdības, un dažādos veidos mēģina kavēt nevalstiskās organizācijas, kas glābj dzīvības. Un tas notiek ar to, ka NVO cīnās pret cilvēku atstumšanu, kā ir pieminējuši Zejovičs kundze, kura strādā arī vienā no tādām nevalstiskajām organizācijām. Darbs, ko viņi darba, dara, ir humāns darbs, morāls darbs. Tas ir tāds principiāls darbs, ko paveic cilvēktiesību aktīvisti, taču viņi tiek kriminalizēti. Viņi. Un ja komisija to nesaskata, Tad ko īsti komisija dara? Šota kungs, atvainojiet, bet tas, ko jūs pieminējāt, ka kriminalizācija būtu, no, no kriminalizācijas vajadzētu izvairīties, tas nav nekas no komisijas puses nostāja, ir tāda ļoti izvairīga. Komisija ir jābūt tai kas iestājās par uh, visiem pamatlikumiem. Mums, jums ir jābūt NVO pusē, jo viņi ir tie, kas glāb dzīvības. Jūs nedrīkstat atbalstīt uh, tādas valdības kā, piemēram, Salvīni valdību vai arī tie, kas darbojas Horvātijā. Ir arī citi valdības pārstāvi. Viņi būtu jākriminalizē tādēļ, ka viņi dara uh, tās lietas, kas ir pretrunā ar uh, starptautiskajām tiesībām, cilvēktiesībām un pat uh, pamat eh, saprašanu par šo. Viņi ir tie, kas pastrādā noziegumus. Viņi ir tie, kas ļauj darboties uh, cilvēku tirgotājiem. Tieši ar to, ka viņi bēgļiem nenodrošina legālus veidus. Viņi tāpēc arī veido šādas darba vietas eh, cilvēku tirgotājiem, jo cilvēkiem nav drošas izvēles. Viņu vienīgais variants ir sadarboties ar cilvēku tirzniecības tīkliem. Es no Portugāles, un es varu teikt, ka tas, ko dara cilvēki Frontexā, viņi glāb dzīvības un nekādā gadījumā nepieļautu, ja kāds no portugāļiem darbotos Frontexā, ja pamat uzdevums nebūtu glābt tieši dzīvības, jo tas ir saskaņa ar Eiropas Savienības pamat uh, nostāju, un man tiešām nepatīk, ko dara komisija. Manuprāt, tas ir traģiski. Tas, ko jūs tikko pieminējāt, vēlreiz teikšu, tad, kad es vairs nebūšu šajā parlamentā, es nedarbošos šeit, es būšu starp tiem, kuri glāb dzīvības. Tas, ko teica Spinelī kundze, par šo vēstuli es nolasīšu, un, un jūs varētu tad uzklausīt Te, tā ir komisijas vēstule Frontexam 18. martā. Un saskaņā ar amnesti datiem te ir norādīts, ka bija leģitīmi informēt uh, krasta sārdze par kuģiem, kas atrodas avārijas situācijā pie Lībijas krastiem. Bija arī citi jautājumi šeit aprakstīti. Uh, bet es noteikti visus šos jautājumus izrunāšu. Vispirms ar Moniku, kad viņa ieradīsies šeit, un tad noteikti arī tālāk. Lūdzu, Malīna Bjork. Paldies! Vēlos teikt, ka šeit es apskatu vienu sistēmisko problēmu, un tā ir tāda, ka lai ierastos Eiropā, nav citas iespējas, kā vien nelegāli šķērsot robežu un ierasties Eiropas Savienībā. Šī ir sistēmiska problēma. Tas nozīmē, ka tie, kas, var teikt, veicina cilvēku ierašanos, viņi pēc būtības glābj dzīvības, jo, ja tiek veicināts kaut kas, kas ir nelegāls, tad tas notiek tādēļ, lai glābtu dzīvību. Daudzos gadījumos runa ir tieši par to, un tāpēc arī šī direktīva uh, Eh, ir absolūti nepareiza no paša sākuma, jo legāla ceļa nav. Vēl viena lieta, un tiešām, manuprāt, šķita tas, ko teica komisija un Frontex, tas bija provokatīvi. Te ir teikts, ka pilnīgi humanitārās palīdzības kriminalizācija būtu, uh, nevajadzētu pieļaut. Manuprāt, nevis nepieļaut vai izvairīties, bet labāk teikt stingri aizliegt. Un jūs redzat, ko stāsta cilvēki, tie, kas brīvprātīgi palīdz, viņi nonāk cietumā, viņiem uzliek milzīgus sodus, kādu nākotni šeit aizstāvat. Tāpēc varu teikt, ka jā, tas, kas šeit ir teikts, ir provokatīvi, un jūs, Eiropas komisija, jūs esat ļoti pašapmierināti. Jūs esat tie, kas riskējat ar cilvēku dzīvībām. Jā, vēlos pateikties Milēnai par par to, ka esat klāt. Paldies arī par stāstu, par medinu, jo tā ir iespēja tiešām izjust patiesi, par ko mēs šeit runājam. Žēl, ka daudzi no komisijas, no Frontex, viņi nesaprot, par ko ir runa. Un vēl viena lieta, Jūs pieminējat dokumentu un jūs teicat, ka ir 7000 nelegālu cilvēku atstumšanu. Īstenībā mums ir jābūt dusmīgiem, Frontexam komisijai jābūt dusmīgiem par to, ka starptautiskās tiesības tiek pārkāptas. Un tāpēc tas, ka mums ir NVO, kas cenšas uh, rīkoties ne tikai saskaņā ar humanitāriem uh, principiem, bet vispār, ko īsti nozīmē būt līdz cilvēkam, un jūs esat uh, tie, kas neļauj NVO darboties. Daži no mums ir uzrakstījuši vēstuli, par kuriem mēs tieši runājam, par, kurā mēs tieši runājam par visiem šiem jautājumiem. 7000 nelegālu atstumšanu un Horvātijai būtu nepieciešams apstiprināt savu apņemšanos rīkoties legāli. Ja mums ir tik daudz informācijas par nelegālo atstumšanu, tad mums ir nepieciešams kaut ko darīt lietas labā, mums ir nepieciešams meklēt risinājumu. Un vēl viena lieta. Es vēlos no jums, Milēna, zināt, jo tas, ko es dzirdu, jūsu paveiktais darbs, un es dzirdu arī, ko jūs lūdzat Eiropas komisijai. Lūdzu, pastāstiet vairāk par to, kāda īsta palīdzība jums ir vajadzīga, jo mēs zinām, ka ir mm, dažādas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas šajā jomā, tad lūdzu pasakiet mums skaidri un gaiši, kas jums ir nepieciešams, lai mēs varētu palīdzēt. Jo jūs esat tie, kas rīkojas saskaņā ar tiesībām un saskaņā ar vispārīgiem uh, humanitāriem principiem, tāpēc arī mēs vēlamies solidarizēties. Pasakiet, kas jums ir vajadzīgs. Paldies! Un tagad lūdzu Ališa. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vēlos sirsnīgi pateikties visiem runātājiem, kas šodien ir ieradušies un izstāstīju šos stāstus. Vēlos ir sevišķi pateikties Milēnai no nevalstiskās organizācijas Are You Serious? Jūs, jūsu stāstītais tika dzirdēts ne jau pirmo reizi, bet tāpat tas mani šokēja. Manuprāt, šī diskusija šodien ir, var teikt, absurda. Tas, ka tiek uh, kriminalizētas nevalstiskās organizācijas, kas vienkārši mēģina aizpildīt institūcija radītos trūkumus vienkārši tādēļ, ka nav droša un legālā ceļa, kā ierasties bēgļiem Eiropā. Un tas, ko es dzirdēju no kolēģiem, mēs visu laiku esam runājuši par to, ka Eiropā ir nepieciešams šo situāciju risināt, lai mēs varētu tik tiešām savu uzdevumu pildīt. Gal galā šeit ir runa par par Eiropas Savienības pamatiesībām. Mums ir pienākums glābt cilvēku dzīvības. Un tagad runājot par šo Balkānu ceļu. Un daudzi saka, ka tas ir ļoti labi, ka Balkānu ceļš ir slēgts un tas, kas notiek starp Serbiju un Hercegovinu un Bosniju, jo tur ir tūkstošiem cilvēku, kas ir neziņā, un viņi dzīvo nehumānos apstākļos, viņiem nav nekādu cerību. Un tad mums vajadzētu saprast, vai tas vispār ir saprast, vai jūs zināt par to, vai jums ir precīza informācija par to, ka, piemēram, Serbija miljoniem eiro no Eiropas fondiem uh, saņem, lai varētu nodrošināt pamat uh, prasības tiem cilvēkiem, kas atrodas viņu teritorijā. Vai jūs komisija, kā jūs uzraugāt, lai uh, šie nodokļi, ko ir iemaksājuši Eiropas Savienības nodokļu maksātāji, tiek izlietot pareizi, jo mums ir fotografijas, video, mums ir dažādi dokumenti, kas skaidri parāda, ka arī šeit sistemātiski tiek pārkāptas cilvēku pamatiesības. Un tas, ka cilvēki pilnīgi grupā tiek sūtīti atpakaļ. Un, ja jūs tagad pateiksiet, mēs par to neko nezinājām, mums ir informācija. Mums bija arī uzklausīšana, kurā piedalījās 20 kolēģi, un tāpēc, tāpēc arī vēlamies pajautāt komisijai, ko jūs atbildēsiet par šiem apvainojumiem, par visām šīm apsūdzībām. Horvātijas varas iestādes jau piecus mēnešus uh, rīkojas pretlikumīgi, tas ir pierādīts, un pagaidām mums vēl nav uh, nekādas konkrētas rīcības. Ja Frontex varētu darboties uh, un, un palīdzēt, tad varbūt varētu sasniegt daudz vairāk. Komisija saka, jā, ka tā izmeklē situāciju ar Horvātijas varas iestādēm, bet jautājums ir, kas šobrīd ir izdarīts ļoti konkrēti. Un uh, ne jau tikai uh, nevalstiskā organizācija IU Sirius darbojas. Ir arī citi, ir Sīvoča organizācija un arī citas organizācijas, bet viņi parasti šie aktīvisti, viņi tiek iebēdēti, viņiem tiek piedraudēts ar to, ka viņi tiks uh, ieslodzīti, ka viņiem tiks uzliksti sodi. Un tad ir arī klauzula par to, ka mēs varam sniegt humanitāro palīdzību. Tad jautājums ir, vai Itālijai šī klauzula ir saistoša, jo joprojām tā nenotiek, joprojām notiek šādas aktīvistu rīcības kriminalizācija, ne tikai valdība to dara, bet arī atsevišķas citas varas iestādes to dara. Un notiek dažāda veida izmeklēšana, lai gan īstenībā vispār tur nav nekādu pierādījumu, ka tur būtu pastrādāts kāds pārkāpums. Un, manuprāt, šī sasākuma beigās mums vajadzētu nākt klajā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, konkrētām atbildēm. Ja komisija uzskata, ka Lībija ir drošā osta, vai tas ir pareizi, un vai ar Eiropas līdzekļiem mēs varam veicināt Lībijas krasta sardzes darbību, un vai tas ir atbilstoši, jo reāli, kas notiek, vienkārši cilvēki tiek atkal atgrūsti cilvēku tiesības ir pārkāptas, mums ir nepieciešams ļoti skaidrs atbildes šodien. Paldies! Džireka kungs, lūdzu! Lielas paldies! Ja mēs redzam, kāds ir politiskais mērķis vai kāds sociālais mērķis, kas ir jāīsteno, tad nav vērts uh, skatīties pa labi. Šāda tēze ir jebkāda populisma uh, pamata tēze, un pret to tagad mēs cīnāmies. Šāda anarhiskā nostāja, politiskā, kur uh, tiek runāts par pienākumu kontrolēt mūsu oponentus, taču, ja mēs, ja mēs uh, nejūtamies, ka tiesības mūs saista, tad tā arī nenotiks. Vēlos pieminēt uh, mūsu parlamentā reglamentā 11. punktu, kur ir teikts, ka mums ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, vien, savstarpējo, uh, savstarpējo cieņu. Diemžēl Anna Gomeša ir prom, bet uh, tikko mēs dzirdējām, kā viņa ir uzbrukusi vairākām Eiropas Savienības valstīm un to valdībām, teikusi, ka tās ir fašistiskās valstis, un tīri nomināli viņa, piemēram, ir runājusi par Horvātijas valdību Es viņu ir pieminējusi arī mūsu parlamentā AFIT komitejas bijušo vadītāju no Plankoviča kungu. Un atcerēsimies, ka Eiropas Savienības dalība valsts ir demokrātiskās valstis, arī, tāpēc arī saskaņā ar 7. pantu nevar pat pastāvēt risks, ka demokrātijas principi tiktu pārkāpti. Uh, Tāpēc arī, protams, var paust dažādus viedokļus, bet atceramies, ka tie nav Eiropas Savienības oficiālie viedokļi. Tāpēc, ja notiek šādi pārkāpumi, ja šādi tiek izteikti, tāpēc arī mūsu komisijas priekšsēdētājiem, kas rīkojas saskaņā ar reglamentu, vajadzētu rēģēt uzreiz uz šāda veida agresīviem izteikumiem. Bet man šķiet, balstoties uz manu pieredzi, ka klots nereaģēs, jo lielākā daļa var uzskatīt, ka mazākums dara, ko vēlas, bet tas nekadā gadījumā uh, mēs nedrīkstam ignorēt to faktu, ka 11. reglamenta pants liek priekšsēdētājiem rīkoties. Un tāpēc, ja mēs atkal tolerēsim Annas Gomešas izteikumus, tad mēs esam uh, pret mūsu komitejas darbības uh, pamatprincipu. Vēlos arī teikt, un, protams, Atceramies, ka mēs šeit runājam aple kvadrātā. Eksistē vairākas problēmas, un ja ir arvien vairāk tādu gadījumu, kurus ir grūti regulēt, un ja ir nepieciešams nodrošināt humano palīdzību, un jo vairāk nelegālo migrantu, jo grūtāk ir rēģēt situācijās, kurās tīri cilvēciski vajadzētu rieģēt. Turpmāk runājot, es vēl runāšu par šiem jautājumiem. Jūs redzat, ka mūsu, uh, ka mana balss ir par to, lai mēs varētu rīkoties saskaņā ar reglamentu. Es vēlos aizstāvēt reglamentu. Holmairas kundze, lūdzu. Liels paldies! Paldies, ka es vēl kāds pāris minūtes varu izteikties. Pavisam īsi. Cienījamie kolēģi no S&D, ka tāda veida aizvainojumi pret Horvātijas valdību vai kādu citu valdības uzskatu, ka šāda veida runas ir problemātiskas, jā. Es zinu, kāda ir situācija Horvātijā. Protams, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Ir valstis, eh, kas sūta pat vēl vairāk cilvēku, un ir piemēram, tādas valsts kā Itālija. Jā, man ir žēl, ka Frontex mandāts tiek saprast šādi, ka viņi drīkst trešo valstu pilsoņus sūtīt atpakaļ, piemēram, tie, kas atrodas Serbijā, un tas ir tādēļ, ka cilvēki nevēlējas atgriezties savā valstī, un tā ir arī daļēji jūsu atbalstī, atbildība jo Frontexa. Frontex drīkst rīkoties tiskas, tikai saskaņā ar noteikumiem, tāpēc arī, manuprāt, šobrīd mēs rīkojamies ne īsti, nerīkojamies īsti pareizi, jo tie, kuriem ir tiesības uzturēties Eiropas Savienībā, tāpēc viņi negūst šādas iespējas, viņi ne, nesaņem pat palīdzību, tāpēc, uh, vienkārši tāpēc, ka mums nav tiesiska un droša ceļa. Vēl viens aspekts. Mēs varam palīdzēt Horvātijas valdībai, jo tagad mums ir jārīkojas neatkarībā no tā, eh, kāda ir politiskā vara. Mums ir jāpalīdz iestādēm, palīdzēt cilvēkiem. Un šeit, eh, izmantot Frontex un citas iestādes, mums vajadzētu tik tiešām palīdzēt, lai mēs šo situāciju varētu kaut kā risināt, tā lai cilvēkiem būtu labāk. Bet runa nav tikai nav tikai tāda, ka cilvēki drīkst visi palikt Eiropas Savienībā. Atsevišķos gadījumos viņiem ir jādodas atpakaļ uz savām valstīm, jo nav tādas doktrīnas, ka visi var ierasties un palikt Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams pieturēties pie saviem likumiem, un mēs nevaram vienkārši pašrocīgi izdomāt, ka visi, kas ir bēgļi, visi, kas ir pieteikušies bēgļu statusam, viņi obligāti ir jāuzņem. Mums ir nepieciešami noteikumi, kas tiek tiesiski ieviesti un īstenoti. Mums ir jāpieturās pie visiem noteikumiem. Es, protams, esmu pret NVO kriminalizāciju, bet arī NVO savā rīcībā uh, organizācijām ir jāpieturās pie tiesiskiem principiem. Jā, tiek sniegta palīdzība cilvēkiem, piemēram, Vācijā mums ļoti daudz NVO, kas palīdz cilvēkiem, viņi saņem arī finansējumu tā, lai varētu šo palīdzību nodrošināt cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga, tiem, kuri atrodas uh, valstī legāli. Uh, un tad tā ir iespēja nodrošināt palīdzību ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām. Mums ir nepieciešams tomēr diferencēt skatīties uz šo situāciju, nevis vienkārši teikt, ka visi ir tādi vai visi ir tādi. Tas ir populistisks skatījums. Paldies! Okay, um, time... Mums uh, sāk pietrūkt laika, bet es uh, gribētu aicināt uh, šiem trīs kolēģiem koncentrēties uz uzdotajiem jautājumiem. Neuzstājieties ar runām. Uh, Komisijai es vēlētos aicināt eh, tiešām likt uzsvaru uz to, ko visu laiku atkārtoja kolēģi. Tātad, kas ir šie pierādījumi, kas jums neļauj gatavot vadlīnijas? Man tas vienkārši šķiet absurdi. Es domāju, ka pierādījumu nu dienu ir gana. Šeit ir jāsaprot, ka ir ļoti daudz dažādu aktivitāšu, ko veic NVO pavisam nelineārā veidā. Tas notiek daudz kur pie robežas, un, protams, ka katram šim gadījumam ir milzīga politiska ietekme. Tāpat arī ir jums jāskatās, kāda būs dalībvalstu pieeja. Uzskatu, ka parlamentā mm, lūgums ir absolūti leģitīms. Atbildes, ko jūs sākumā sniedzāt, Es domāju, ka mums ir jāskatās, kur pašlaik atrodas eh, komisija. Varbūt jūs varētu mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Tāpat arī mēģiniet paskaidrot uh, to, eh, ko aicināja paskaidrot kolēģi. Tātad Elīša Lēna teica, ka ir mandāta beigas un uh, Viņi gribētu zināt, kas eh, patiešām jums neļauj sniegt atbildes. Gal galā te ir runa par lūgumrakstu komiteju, kas ir iesaistīta, tā nav tikai mūsu komiteja. Tas, ko saka NVO, ir eh, tas, ka viņi nevēlas veicināt nelegālo migrāciju, viņi vienkārši vēlas skaidrību, lai viņi netiktu kriminalizēti. Mums ir vajadzīga tāda skaidra situācija. Mēs mēģinām saprast, kas notiek tā, lai NVO un pārējie uh, varētu tikt ar to galā. Tātad šeit nav runa tikai par tiem, kas mm, ir uz frontes līnijas. Mums ir arī jāsaprot, vai viņi tiek kriminalizēti vai nē. Holmēras kundze ir taisnība. Dalību valstīm tas ir sarežģīti, bet te ir runa par vadlīnijām. Mēs nevēlamies šeit glābt pilnīgi visus. Mēs mēģinam šeit sniegt vadlīnijas. Ja ir runa par Frontex, Mēs nodosim šo vēstuli arī Abrimopolus, un mēs gribētu dzirdēt tagad atbildes no jums, pēc iespējas precīzāk, lūdzu, Maikl. Paldies! Es domāju, ka šis jautājums ir patiešām komplicēts. Te ir runa par saistību ar krimināltiesībām, taču es nevēlētos šeit radīt iespēju, ka komisija e, nevēlas darboties. Jūs aicinājāt mani neuzstāties ar runu, bet man ir ļoti daudz komentāru un daži no tiem ir diezgan spēcīgi. Tā nav taisnība, ka mēs neko nedarām. Jūs zināt, ka komisija ir ļoti daudz strādājusi pie tā, lai par vadlīnijām. Komisija arī šeit ir strādājusi, mēs esam veikuši izvērtējumu par šo tematu, mēs mm, sniedzām komentārus. Tad te ir runa par krimināltiesībām, par ļoti sensitīvu jomu dalībvalstīs. Jūs noteikti to zināt, man nav jāatkārto. Mēs nevēlamies iesaistīties krimināltiesību jautājumos. Mums ir patiešām jābūt uh, uz tādiem spēcīgiem pamatiem, bet uh, mēs neesam šeit aizvērši durvis. Mums šis dialogs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Es dzirdēju, ko teica kolēģis. Šie un arī citi elementi noteikti tiks ņemti vērā. Mēs noteikti tos pētīsim. Mēs arī cieši pētīsim, kas ir saistīts ar visiem šiem jautājumiem, un tāpat arī mēs vēlamies norādīt, ka tas ir process, kas visu laiku turpinās. Mums ir paredzēta arī tikšanās, un šīs tikšanās ietvaros mēs arī e, to ņemsim vērā. Mēs vēlamies uzsvērt, ka komisija ir apņēmības pilna darboties. Mēs arī apsveicam mm, pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu. Mēs saprotam, ka dažkārt viņiem ir jāstrādā ļoti sarežģītos apstākļos. Mēs dzirdējām par šiem apstākļiem arī šorīt. Nu, un, kā jau es norādīju, tādos atbilstīgos gadījumos, tad, kad mums ir pamats to darīt, mēs esam uzsākuši pat eh, pārkāpuma procedūras. Tas ir skaidrs. Un Komisija darbojas uh, izšķiroši gadījumos, kad tas ir vajadzīgs. Lūdzu, neuzskatiet, ka komisija neveic savu darbu. Komisija to dara. Bet tas tiek darīts balstoties uz uh, pierādījumiem. Jums ir šie pierādījumi. Mēs um, nevēlamies, lai komisija par to aizmirstu. Jā, šī praksa ir izveidojusies gana laba, Mums ir arī jāsaprot, kas ir noticis dalību valstīs un ka spiediens ir ļoti liels. Skaidrs, ka komisija ir izvēlējusies darboties savādāk. Ja jūs sakāt, ka nav pierādījumu, Kaut arī lūgumrakstu komiteja tik tikko ir sagatavojusi šo te biezo dokumentu, šķiet, ka neviens ar to nav iepazinies. Atklāt sakot, minēt, ka tās ir krimināla tiesības, nu, tas ir patiešām kaitinoši. Šeit, jā, ir runa par dalībvalstu tiesībām, bet te ir runa par vadlīnijām, kas ļautu NVO izvairīties no kriminalizācijas. Tā ir klasiska situācija. Viņa atbilde ir, ka dalībvalstīm tas nepatīk, nu labi, tā ir atbilde, bet varbūt nevajadzētu šeit teikt, ka tie nav nekādi pierādījumi, ka tās ir krimināltiesības. Es domāju, ka Mandāta beigās mums ir skaidri jāsaprot, par ko šeit ir runa. Mēs nevaram, diemžēl, šeit cerēt, ka komisija tiks galā. Es domāju, jūs tagad mēģināt man uh, teikt, ka esmu mēģinājis norādīt, ka vispār nav pierādījumu. Es vienkārši teicu, ka nav pietiekami daudz pierādījumu. Nu, es uzskatu, ka pierādījumi noteikti ir pietiekami, varbūt kāds varētu mani atbalstīt. Frontex tagad. Vai jūs vēlaties rēģēt? Es nevaru atbildēt par šo vēstuli, kas tika pieminēta. Diemžēl tas bija vienīgais jautājums, ko jūs man uzdevāt, bet es nevaru atbildēt. Labi, tad dosim šo jautājumu komisāram. Jā, es gribētu ātri atbildēt uz man uzdotajiem jautājumiem par uh, Madinas lietu. Jā, uh, ģimene tika aizturēta, bet Eiropas tiesā vajadzēja iejaukties trīs reizes. Tātad šeit vajadzēja nodrošināt, lai viņi varētu kontaktēties ar savu advokātu. Mēs esam atklājuši šo lietu, tāpēc, ka mēs um, nezinām, kurš bija vainīgais Horvātijas policijā, taču Horvātijas prokuratūra ir atteikusies virzīt tālāk šo lietu, jo uh, trūkstot pierādījumi. Pierādījumi tika pazaudēti. Pēc tam mēs mēģinājām šo lietu virzīt augstāk, iesaistījām starptautiskos eh, juristus, un mēs ceram, ka beigās tiks panākta taisnība. Attiecībā uz mūsu pašu lietu mēs esam ap, mm, apelējuši šo mm, spriedumu, un šis spriedums pirmajā instancē visu laiku tiek izmantots, lai diskredētu mūsu darbu. Kas mums ir vajadzīgs? Iespējams, ka mums būs vajadzīgi 43 tūkstoši eiro. Cerams, ka beigās tas tā nebūs, jo mēs patiešām paļaujamies, ka Horvātijā valda tiesiskums. Mēs gribētu likt uzsvaru uz to, kas ir vajadzīgs patvērumu meklētājiem. Mums ir vajadzīgas tādas reālas iespējas pieprasīt starptautisko aizsardzību bez tā, ka viņi tiek vienkārši nosūtīti atpakaļ. Šeit eh, mums ir jāt, jānorāda, ka tiek izmantots 13. pāns, kas eh, autorizē šādu nosūtīšanu atpakaļ, bet 14. pāntā savukārt tiek runāts par kaut ko pilnīgi citu. Ir jānodrošina civilitā, civilā monitoringa aktivitātes, un e, šiem cilvēkiem ir jādod iespēja nodrošināt sev tiesiskais status bez tā, ka viņi tiktu kriminalizēti. Jūs redzat, ka mūsu gadījumā Horvātijas valdība izmanto šīs uh, rekomendācijas pret NVO, un mēs vienkārši mēģinātu aicināt, lai tiesības tiek respektētas abās pusēs. Lielas paldies visiem trīs runātājiem, lielas paldies arī kolēģiem, kas piedalījās šajās debatēs. Tagad devītais darba kārtības punkts. P kolēģi, kas ir iesaistīti šajās debatēs, tiek aicināti nākt šeit priekšā pie prezidija kāda, un es jūs iepazīstināšu ar šo punktu. Te mēs eh, pārbaudīsim legālās migrācijas darbību. Šo pārbaudu sāka komisija 2016. gada beigās, un šai pārbaudē vajadzēja tikt pabeigtai līdz 2018. gadam. Mums ir bijuši vairāki elementi, tā skaitā zilā kārtei arī citi punkti. Un mums ir bijuši arī pētījumi par uh, to, cik izmaksā Eiropas Savienības aktu nesamība migrācijas jautājumos. Mēs esam mēģinājuši panākt šeit tādu uh, lielāku darbību attiecībā uz legālo migrāciju. Un tas pats attiecas arī uz parlamentu, jo parlaments nav ticis līdz pirmajam lasījumam attiecībā uz zilo karti, jo dažas grupas vienkārši ierauga vārdu migrācija un nevēl, nevēlas virzīties uz priekšu. Situācija ir patiešām ļoti smaga. Šeit komisija netiek vainota, viss ir kārtībā. Diemžēl dažas grupas parlamentā mm, ir vainojamas Mēs mēģinām pārskatīt zilo karti pirmajā lasīmā. Mums, protams, tas nav jādara, te ir runa par legālās migrācijas pārbaudēm. Nekas nav labi attiecībā šo legālo migrāciju. Mēs pat varētu šeit pielikt punktu, ja jums ir kas cits labāks darāms. Mēs gribētu vienkārši aicināt grupas, kāpēc tās nevēlas skatīt zilo karti pirmajā lasīmā. Nu, varbūt jums ir kas tomēr piebilstams vai vispār nākamajā mandātā būs legāla migrācija. Jā, nu šeit komisija nav vainojama, tāpēc es šeit jums nemēģināšu uzbrukt. Mēs redzam, kurš te būtu vainojams. Tas ir patiešām fārs teikt, ka Eiropas Savienība nodarbojas ar legālo migrāciju. Tas izklausās pēc joka. Došu vārdu tagad Oila kungām, lai Viņš mūs iepazīstinātu ar pašreizēju situāciju, un pēc tam runās arī mani kolēģi, kas ir iesaistīti pētījumā par to, cik daudz izmaksā tiesību aktu nēsamība. Varbūt sāksim ar zilo karti. Mēs gribam dzirdēt jūsu viedokli. Paldies, priekšādātāji, godāmie deputāti! Balstoties uz jūsu ievadu, vēlos norādīt, ka mums ir uh, Legālā migrācija arī pašlaik, šī legālā migrācija eksistē, tātad ir runa par humanitāro pusi, mums ir šis 50 tūkstošu programma. Legālā migrācija ir legālās migrācijas pilota projekti, kuros mēs pirms pāris nedēļām sniedzām atskaites, un pašreiz šie jautājumi arī tiek īstenoti. Un tāpat mums ir arī zilā karte. Jūs to nepieminējāt, bet es priecājos, ka Jūs arī atzināt, ka komisija nav atbildīga par to, ka šī zilā karte ir izklāzusies. Komisija, padome šeit ir ieņēmusi ļoti ierobežojošu nostāju, bet zilā karte tomēr funkcionē. Mēs bijām tādā vienādā situācijā, tas ir skaidrs. Bet eh, šajā kontekstā vēlos norādīt, ka mēs vēlamies pārbaudīt, vai mūsu legālās migrācijas politika un uh, pašreizējie akī, kas ir tāds ļoti sadrumstalots tīkls, atbilst mērķim. Jūs noteikti piekritīsiet, ka uh, legālā migrācija ir vajadzīga, un jūs arī norādījāt, ka tas ir ļoti komplicēts fenomens. Un uh, tieši šī iemesla dēļ gan komisija, gan arī parlaments ir aicinājuši sagatavot šos pētījumus. Es domāju, ka šeit mums ir jādomā par pierādījumiem, Mums ir jāmēģina to visu apspriest, un, un pēc tam arī mēs varam to izmantot tālākajā politikā. Es jau runāju par šo plašāko politisko kontekstu. Tātad te ir runa par tā saucamo migrācijas krīzi situāciju pie mūsu ārējām robežām. Un iepriekšējos trīs gados Komisija ir likusi lielu uzsvaru uz neregulārās migrācijas pārvaldību, uz ārējo robežu pārvaldību un uz to, lai uh, mēs varētu sniegt palīdzību cilvēkiem, kas mēģina saņemt aizsardzību Eiropā. Es uzskatu, ka Visā Eiropā ir politiskā vienprātība, ka mums ir jāsamazina nelegālā migrācija, taču mēs nevaram šeit apstāties, mums ir jābūt ļoti atklātiem. Mēs patiešām nevaram apstāties. Mums ir jā, jāpārvalda migrācija, cīn, jācīnās pret nelegālo migrāciju un jādomā arī par īstermiņa risinājumiem un ārkārtas situācijām. Šeit ir trīs pīlāri. Tātad mums ir vajadzīga legālā migrācija humanitāriem uzdēļ, tātad pārvietošana, mums ir vajadzīga arī legāla migrācija, kas ir svarīga mūsu darba tirgiem, un beigās mums ir arī jārod tādi legāli ceļi, uh, Eh, mūsu sarunās ar trešajām valstīm, lai mēs varētu viņiem kaut ko, viņām kaut ko piedāvāt. Tieši šī iemesla dēļ komisija veicina legālo migrāciju un 2015. gadā bija Eiropas Savienības darba kārtība un komisijas paziņojums, eh, kas tika pieņemts pagājušā gada septembrī, un tāpat arī ir pēdējais progresa ziņojums 2019. gada marts. Kādi tad ir rezultāti šajās pārbaudēs? Patiešām šeit tiek uh, norādīts, ka ir vajadzīga efektīva migrācijas politika, kurai ir jābūt daļai no vispārējās Eiropas Savienības politikas attiecībā uz migrācijas plūsmām. Šeit ir arī vairāki pozitīvi elementi attiecībā uz uh, pašreizējiem akī, un šeit ir divi piemēri. Vispirms ir palielinātas uh, tiesības attiecībā uz uh, cilvēkiem no trešajām valstīm, un arī tiek nodrošināta aizsardzība ģimenes dzīvēi. Vienlaicīgi šajās pārbaudēs tiek parādīti arī vairāki aspekti, kur ietekme ir bijusi šaurākā, un proti tie ir runa par prasmju talantu piesaistīšanu, proti zilā kārtas, kur jūs atsaucāties priekšādātāji, un tāpat arī ir bijuši tādi horizontāli kritiskāki jautājumi. Tiesiskais ietvers ir ļoti sadrumstalots, un šeit ir arī daudz trūkumu. Vēlos norādīt, ka mēs esam identificējuši īstenošanas problēmas, jo īpaši ir runa par nelegālās migrācijas direktīvas transponēšanu. Protams, ka viss turpinās, un mēs vēlamies, lai nākamā komisija un nākamais parlaments varētu izdarīt secinājumus par šo fitnes pārbaudi, taču vēlos arī norādīt, ka ir vajadzīgas diskusijas, lai nodrošinātu pareizos politiskos secinājumus. Un šeit mums ir jāņem vērā vairākas lietas. Pirmkārt, mums ir vajadzīga harmonizēta pieeja, lai piesaistītu uh, prasmīgus darbiniekus. Tāpat arī mums ir vajadzīgas esošās direktīvas vadlīnijas par piemērošanu, un mums ir jātiek galā arī ar dažādām problēmām un trūkumiem, kas tika identificēti. Pavisam īsi par šiem modeļiem kolēģi noteikti uh, Eh, prezentēs arī pēc manis šo situāciju, un šie modeļi ir darbojušies itin veiksmīgi tādās valstīs kā Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande. Eiropā mēs esam pieraduši pie tādas darba migrācijas, kas balstās uz pieprasījumu un uz piedāvātajām darba vietām. Uh, um, intereses izrādīšana balstās uz dažādiem mehānismiem. Tātad iepriekš tiek atlasīti kandidāti, un pēc tam tiek, šie kandidāti tiek um, atlasīti tālāk. Un šo sistēmu nevar tieši transponēt Eiropas Savienībā. Tomēr ir vairāk elementi, piemēram, preskrīnings un pūlings, ko varētu pielāgot Eiropas Savienības kontekstam, un tas varētu arī uzlabot uh, darba vietu pielāgošanu. Protams, ka mums ir jāņem vērā arī šie aspekti no mūsu pētījumiem. Vēlos vēl norādīt, ka visas iesaistītās personas, ar kurām mēs konsultējāmies fitnes pārbaudēs, tā skaitā arī dalībvalstis, norādīja, ka ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība attiecībā uz kopējo migrācijas politiku, bet uh, Šeit ir vajadzīga detalizētāka informācija. Paralēli mums ir jādomā arī par ārkārtas situāciju risināšanu. Otrakārt, cik tālu šī, šo politiku būtu jātīsta un jāpaplašina. Tas noteikti būs uh, jāizskata tuvākajos mēnešos. Fitnes pārbaudas rezultāti ir ļoti laba informācija, kas ļaus mums būvēt tālāk politiku. Ir jāiesaist arī komisija, parlaments un dalībvalstis, lai nodrošinātu, ka kopējā migrācijas politika būtu piemērota visu mūsu izaicinājumu risināšanai ņemot vērā ekonomisko situāciju. Protams, mēs ņemsim vērā arī to, kas jums ir sakāms, un mēs domāsim arī, kā rīkoties tālāk. Pēdējās piezīmes balstās uz jūsu minēto. Mums ir, protams, jāskatās, vai glāzē pa pusē pilna vai pa pusē tukša. Bet domāju, ka glāzē kaut kas ir, un es domāju, ka tuvākajos mēnešos un nākamajā mm, sasaukumā mums būs jāmēģina šī glāze piepildīt līdz beigām. Nu, mana perspektīva ir tāda, ka glāzes vispār nav. Es glāzi pat neredzu. Glāze ir ielikta kaut kur skapī un nav pat izņemta ārā, un neviens eh, neko nelēš šajā glāzē iekšā. Jums vajadzētu saņemt balvu par to, ka jūs uh, izteicāties tā, it kā mums būtu šī legālā migrācija. Mums ir šī pārvietošana, bet daži saka, ka tā nav legālā migrācija, bet nu, jums tas ir jādara, tas ir jūsu darbs. Un starp citu, Komisija bija tā, kas mēģināja nodrošināt, lai šī kopējā pakotne tiktu izveidota, tātad pētnieki, studenti. Mēs uh, iedomājāmies, ka dalība valstis, ka, ka tās saka, ka mums ir vajadzīgi legālie ceļi, Mm, mēģinās uh, patiešām to arī izdarīt. Bet, protams, ka tas nenotika, un tagad gan dalībvalstis, gan arī tie paši iesaistītie populistu spēki parlamentā nevar pat pārskatīt šo dokumentu. Migrācija te ir iekļauta Varbūt komisijai vajadzētu pārskatīt savu prezentāciju, lai tā būtu mazliet reālāka. Mums nav nekādu legālu ceļu, mēs pat nevaram pārskatīt šos uh, augsto prasmju dosjē. Mums ir jāpaskatās, kā nodrošināt tādus labākus ceļus Eiropā. Liekulība ir skaidra. Mēs nevaram runāt par legālajiem ceļiem, ja legālā migrācija netiek skatīta visas Eiropas Savienības līmenī. Protams, ir labi, ka jūs esat tik labi sagatavojies. Es nedomāju, ka šeit patiešām pastāv kaut kāda legālās migrā, migrācijas pakotne. Kāpēc mums ir vajadzīga legālā migrācija? Šeit uzklausīsim EPA, EPRS kolēģu prezentāciju, cik daudz izmaksā Eiropas Savienības aktu uh, nesamība. Tūlīt došu vārdu mūsu kolēģiem, Dirions kundze un šķiet arī Līna Vosiljūte uzstāsies, kurš runās pirmais. Vuters Van Balehojs būs pirmais. Paldies! Lūdzu uzreiz otro slaidu. Patiešām ir grūti sākt uzstāties pēc tikko dzirdētā, bet darīšu visu, kas ir manos spēkos. Es vēlos jums prezentēt to, ko īsti izmaksā Eiropas tiesības aktu nēsamībā legālās migrācijas jomā. Man palīdzēs eh, Tirjonas un Vasiljūtes kundzes. Viņas gatavoja ārējo pētījumu par šiem jautājumiem. Es gribētu paskaidrot, ka šī ir daļa no lielāka lūguma, kas mums tika izteikti, to tad izteica eh, koordinātori, un šis eh, jautājums attiecas uz uh, Eh, tieslietu un iekšlietu tēlpu kopumā. Vēlējos paskaidrot, kāpēc tieši mēs to darām. Tas jau tika pieminēts ziņojumā 1983. gadā, ko gatavoja parlaments, un tur ir skaidrots, kas tad ir tas, kas notiek ar Eiropu. Tā tad nav izaugsmes, eh, netiek nodrošinātas darba vietas un tā tālāk, un dažkārt pat pieaug vārdarbība. Un, protams, to laiku šis paziņojums bija tāds ļoti tālajošs. Galvenie secinājumi šajā projektā tiks izskatīti detalizētāk vēlāk, un te ir runas, runa par politikas jomām tieslietu un iekšlietu jomā. Galvenokārt tas ir atkarīgs no piemērošanas trūkuma, netiek piemērotas Eiropas Savienības vērtības un principi, un tāpat arī te tiek um, nodrošināt tā, tiesību aktu izveidi vairākās jomās. Šie trūkumi, protams, ietekmē visus individuāli, proti nevar nodrošināt pamatiesību un pamatbrīvību izmantošanu, un tam ir arī negatīva ekonomiskā ietekme, un tie varētu būt 180 miljārdi eiro. Iedomājieties, ko mēs varētu iesākt ar šo naudu, lai mūsu sabiedrība būtu drošāka un brīvāka. Tātad šeit pastāv vairākas iespējas ko nākamais sasākums varētu izskatīt. Tālāk strādāt pie eh, demokrātijas, tiesiskuma un pamatbrīvību mehānisma, tāpat ir jādomā pie, Eiro, pie, par Eiropas politiku ko ciklu, un ir jādomā arī par to, kā bēgļi un migranti varētu legāli iekļūt Eiropas Savienībā. Un tas, protams, ietver sevi, sevi arī uh, Eh, tiesību ietvaru. Ja ir runa par ietekmi uz pamatbrīvībām, šeit var būt divas interesantas dimensijas. Pirmkārt, mēs runājam par migrantiem, un tad mums ir jādomā par visiem šiem migrācijas ceļiem. Tas, eh, diemžēl, norāda, ka negatīvā ietekme palielinās līdz pat brīdim, kad migrants saskaras ar Eiropas Savienības jurisdikciju. Tas parādījās arī patvērumu politikas pētījumā. Tur skaidri parādās, ka uh, jau pirms uh, ierašanās fāzē šī negatīvā ietekme arvien vairāk pieaug un tiek akumulēta. Vēl viens interesants secinājums attiecībā uz to, kā tiek iet, iet, ietekmētas pamatiesības. Šeit ir gan tiešā, gan netiešā ietekme, un tā, protams, rada mm, ietekmē negatīvi cilvēku dzīvi. Tad mēs uzreiz neskatāmies uz kaut kādu materiālo vai ne, nemateriālo kaitējumu, bet mums ir jāsaprot, kā tas ietekmē uh, Um, cilvēku izglītības un darba iespējas, un tāpat arī tas ietekmē gan fizisko, gan garīgo veselību, tāpēc ka Eiropas Savienība vienkārši nenodrošina sadarbību. Nākamais slaids. Šeit mēs varam redzēt tabulu, kurā ir apkopota visa negatīvā ietekme attiecībā uz ekonomisko pusi. Man vajadzētu vēl paskaidrot, ka mums šeit ir tāda uh, punktota līnija apkārt kastītēm, kur ir eh, norādīts, ka netiek eh, piemērotas eh, pamatiesības un pamatbrīvības. Mēs zinām, ka korupcijai arī ir sava cena, un, protams, tā ir daļa no demokrātijas un pamatbrīvībām, bet tas nav viss. Mums ir vajadzīgs vairāk pētījumu, lai saprastu, ko tad mēs šeit zaudējam, ja pastāv šādas sabiedrības, kur netiek garantēta demokrātija un pamatiesības. Diskutējot par šiem skaitļiem, mums ir jāsaprot, ka zināmās jomās mēs redzam ietekmi uz konkrētām sabiedrības grupām, piemēram, uz LGBTI cilvēkiem, un ir arī jomas, kur ir vajadzīgs vairāk pētījumu. Tā būtu datu aizsardzība, ehm, tiesības uz informāciju, uz pašnoteikšanos Šeit mums vajadzētu saprast, kāda tad ir ietekme tam, ka cilvēkiem šīs tiesības netiek nodrošinātas. Šeit augšējā labējā stūrī oranži ir iekrāsotas izmaksas. Tie ir 10 miljārdi eiro, un tagad īsi par to pastāstīšu. Nākamais slaids. Galvenie šī ziņojuma Secinājumi, par ko runās vēlāk Līna, ir tas, ka Eiropas Savienības ambīcijas, kas parādījās um, Tāmperes secinājumos pirms 20 gadiem, bija nu, izturēties taisnīgi pret um, aizsardzības meklētājiem, un, diemžēl, šie mērķi nav sasniegti, tāpēc, ka netiek uh, piemērotas Eiropas Savienības un starptautiskās tiesības un normas. Šie šķēršļi un trūkumi sadarbībā noved pie ienākumu zaudējumiem un arī uh, netiek eh, iekasēt nodokļi. Vienlaicīgi Eiropas Savienības eh, iespējas piesaistīt strādniekus eh, arī samazinās, un tāpat arī tas negatīvi ietekmē demografiskās izmaiņas. Šis pētījums aptvēra tikai tos cilvēkus, kas jau ir šeit, un jau te mēs redzam ļoti lielu negatīvu ietekmi. Attiecībā uz tālāko rīcību kolēģis no komisijas, protams, šeit pieminēja vairākas opcijas - labāki īstenot esošos standārtus, tas, protams, ir pats svarīgākais, un nākamies standarti, par to varētu domāt nākamais parlaments. Šeit varētu iekļaut citus sektorus, vai arī varētu pieņemt saistošu migrācijas kodeksu. Mums varētu, vajadzētu sākt visu no jauna. Atkarībā no izvēlētās iespējas mēs varētu katru gadu iekasēt 20 miljardus eiro. Un tagad turpinās Līna un sniegs vairāk detaļu. Thank you so much. Liels paldies! Vispirms pateicos Lībe komitejai par šā pētījuma pasūtīšanu un uh, par EPRS pievienotās uh, vērtības um, nodaļas uh, pieprasījumu veikt šo pētījumu. Mūsu pētījums izveidoja tie, iekļāva tiesa lietu ekspertus, uh, sociālos ekspertus, ekonomikas ekspertus. Tātad Eiropas vienotas politikas trūkuma izmaksas. Uh, juridiskie uh, deficīti problēmā. Un izskatās, ka dalība valstis nezina, ka migrācijas jomā un daudzās citās jomās nacionāla risinājuma laiks ir beidzies. Vai nu mums ir kopīga Eiropas nostāja, vai nu mums nav nekāda risinājuma. Tāda šobrīd ir tā situācija. Šķiet, ka dalība valsts neiet uz priekšu, bet tāda lieta mums ir jāpieprasa. Un tas skar noteikti ļoti daudz, savādāk mēs daudzās jomās būsim zaudētāji. Paldies! Birgita vai Barbarai būtu ko teikt? Lūdzu! Ir mazliet par vēlu, bet mēlos teikt, ka es esmu ēna referente ziņojumam par zilo karti un varu teikt, ka komisija pārāk optimistiski runā par padomas nostāju. Un padomu runā par to, ka ir nepieciešams uh, harmonizēt uh, legālas iespējas migrēt Eiropas Savienībā. Tas tas, ko es esmu sapratusi. Un man ir sajūta, ka padomu līdz šim nav sapratusi, par ko vispār ir runa. Un viss, ko viņi mēģina tagad darīt, ir, ir vienkārši pārskatīt zilās kartes direktīvu. Zilā karta šobrīd ir tāda, ka šī brīža status quo vienkārši nedarbojas. Mums ir dokuments par izmaksām, un šobrīd cilvēku karta funkcionē tikai vienā valstī, tā ir Vācija. Ja šī sistēma darbotos, manuprāt, komisijai nebūtu nepieciešamības pārskatīt šo direktīvu. Ja katru reizi, kad komisija ierodas pie mums un saka, ka jā, mums tagad ir jāsaprot, vai no glāze ir līdz pusē pilna vai pa pusē tukša, um, man, manī tas viss rada bāžas. Man ir sajūta, ka kaut kas nopietnas notiek, un man nav informācijas par to. Barbara, mums, paldies, mums nav daudz laika lai eh, saņemtu atbildes. Jautājums par legālo migrāciju un pasākumiem ir tāds, tas, ka es esmu atbildīgs par dažiem no šiem pasākumiem, un es varu teikt, ka tie visi ir eh, tādi sadrumstaloti un vāji, nu, piemēram, sezonālie darbinieki, jo ir eh, hibrīda nodarbinātība, ir pasākumi, kas cilvēkus aizsargā, un tādi vēl ir arī citi uh, aspekti, kā ir iespēja nodarbināt uh, augstu kvalificētus darbiniekus. Un viena brīdi viss bija ļoti labi, bet šobrīd ir tā, ka pat ja ir kaut kāda neliela pārskatīšana, tad padome ļoti slikti rēģē. Un tāpēc Pinelī kundze jā varētu teikt, ka tiešām nav nekādas dižas. Uh, uh, eifārijas par to visu, bet pastāv bāžas tieši tā kā teica Sipols kundze, ka mums nav šī Eiropas pieeja. Mēs nedrīkstam būt pārāk optimistiski noskaņoti un ceram, ka komisija nepadosies, lai gan nav īsti skaidrs, ko darīs nākamais parlaments sasaukums un kā tas izskatīsies. Un tad kolēģiem ir jāizvēlās. Paldies, Aukungs, paldies par komentāriem. Un paldies, ka jūs izskaidrojat, kāds ir šobrīd stāvoklis. Labi, tagad mēs varam turpināt darbu. We're now going to go on to the Eurojust point. Tagad runāsim par Eurojustu. Hamrankungs, lūdzu. Okay, colleagues, we're running um, a bit behind. Labi, kolēģi, mums nav daudz laika, esam jau mazliet iekavējuši, tāpēc arī uzreiz ķersimies vērsim pie ragiem. Un tagad mums ir Eirodžast gada ziņojuma prezentācija. Eirodžast vadītājs ir klāt, Ladislavs Hamrans. Sirsnīgi sveicam jūs šeit. Eirodžast vadītāju. Jā, mēs esam daudz tikušies. Un es zinu, komiteja ļoti skaidri zina, ko īsti dara Eirodžast, kāds ir aģentūras vajadzības, un mūs interesē visi jautājumi par jūsu darbību, par budžetu un tā tālāk, un ļoti jauki, ka ir kolēģi, kas interesējas par Eirodžast darbību, jo Eirodžast ir vajadzīgs. Jo mēs saprotam, ka Eirodžastam ir nepieciešams, lai loma būtu vairāk saprotama, un bet mēs varēsim par visiem šiem jautājumiem tagad vairāk uzzināt, arī runājot par gada ziņojumu. Šeit ir arī daudzi svarīgi pasākumi, kas ir saistīti ar, ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumu. Un vienkārši tāds atgādinājums, ka decembrī mums bija jauna Eirodžast regula. Un cerams, ka tagad uh, Eirodžast būs vairāk operatīvās rīcības brīvības. Lūdzu, Ladislav, sirsnīgi sveicu, un tad uzklausīsim gada ziņojumu. Paldies priekšsēdētāji deputāti, Marais kungs. Paldies par iespēju būt klāt un sniegt jums informāciju par Eiradžast gada ziņojumu 2018. gadam. Šo gada ziņojumu es Libe komitejai Liba komitejai sniedzu šo, šo informāciju. Tā ir tāda laba iespēja, tieši tā kā teica priekšsādātājs, tā ir iespēja pateikties jums par atbalstu, ko mēs esam baudījuši jūsu sasākuma laikā. Jūsu mandāta laikā jūs esat parādījuši, ka jūs, jums tiešām rūp Eiropas drošība, jums rūp Eiropas Savienības pilsoņi un mēs iestādes, kas ir, at, kas ir atbildīgas par tiesiskiem jautājumiem un uh, likuma piemērošanu. Es šeit runāju kā uh, prokurors, un prokuroriem ļoti būtiska loma, jo tieši pateicoties prokuroriem un izmeklētājiem um, ir iespēja nodrošināt to, ka noziedznieki tiek uh, uh, turēti uh, atbildīgi par, par, savu, par saviem pārkāpumiem. Mums ir ļoti īpaša loma. Uh, šajā darbā, un pateicoties jums, tiešām prokuratūra var darboties. Vēlos jums tagad sniegt informāciju par gada ziņojumu. Pirmkārt, runāsim par trīs gadījumiem, un tad pēc tam pastāstīšu arī par nākotnes izaicinājumiem, kas nākotnē skars manu aģentūru un Eiropas krimināltiesībām kopumā tas būs aktuāli. Jūs varbūt esat dzirdējuši par operāciju Polino, kas bija ļoti konkrēts piemērs, kā Eiropas Savienība var sadarboties, lai cīnītos pret nopietniem pārobežu pārkāpumiem. Mēs esam izvēlējušies šo lietu, jo te var skaidri saskatīt, ko valstis var sasniegt, ja uh, sadarbojas un mm, ja sadarbojas arī ar tādām aģentūrām kā Eiropola un Eirodžas. Viss bija sācies 2014. gadā, kad šī lieta tika nosūtīta mums Eirodžastam no Nīderlandes. Viņi ir pamanījuši naudas atmazgāšanas gadījumus starp nel nelieliem restorāniem un uh, saldējumu bodītēm un viņiem bija saikne ar vācu kolēģiem, un viņiem tāpēc bija nepieciešams norganizēt tikšanos, lai varētu redzēt, kas īsti notiek arī Vācijas teritorijā, un kādi pierādījumi, varbūt ir kāda izmeklēšana veikta, un vai ir kāda informācija par šiem cilvēkiem, kas ir aizdomās turētiem. Pavisam īsi izstāstīšu, notika vairākas tikšanās, un šīs divas valstis – Atklāja, ka šeit ir arī plašāka saiknes ar citām valstīm, ar Beļģiju un Itāliju. Un tieši tādēļ mums notika šis uh, daudzpusējs uh, uh, gadījums, daudzpusēja lieta, un mums bija ar sadarbojas arī ar Eiropolu, jo bija arī dalību valstu sniegtā informācija Eiropolam, un pateicoties tam Eiropols varēja mums sniegt uh, analītisku ziņojumu un bija iespēja šo, šo noziedzību daudz labāk saprast. Tātad notika, tika sniegta informācija, ka no Dienvidu Amerikas narkotikas tika caur Amsterdamas ostu importētas un tad attiecīgi pēc tam izplatītas, piemēram, Vācijā. Sadarbojoties starp valstīm, mafija uh, centās izvairīties no varas iestāžu uzmanības, un es varu teikt, jā, ka ja tiktu izmeklēts atsevišķi, tad izskatītos, ka katrs no šiem ķēdes posmiem būtu vienkārši tāds izolēts gadījums, nevis starptautiskā tīkla daļa. Tieši tādēļ, sadarbojoties kopā un vācot uh, pierādījumus, šīs valstis izveidoja izmeklēšanas komandu. Šo komandu atbalstīja Eurojust un Eiropol, un šī komanda pieprasīja arī finanšu atbalstu. Un tad trīs gadu garumā no Eiropas Savienības fondiem šī kopīgā izmeklēšanas komanda bija saņēmusi 180 tūkstoši eiro. Bet ko viņi ir uh, snieguši Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem, tas ir tiešām uh, fantastisks rezultāts. 85, 85 personas bija aizturētas un 4 tonnas kokaīna tika konfiscētas. Un kopumā varētu teikt, ka kokaīna vērtība ir aptuveni 1 miljārds eiro. Varam teikt, ka tiešām tas ir viens no ārkārtīgi būtiskiem uh, sasnieguma indikatoriem. Tas vēlreiz norāda uz to, ka varbūt ir tādas nelielas divpusējās lietas, bet uh, tad pieliekot vēl papildu darbu, uh, šīs lietas kļūst par lielām un daudzpusējām lietām, un mēs varam panākt pat šādus rezultātus. Daudzos gadījumos ir nepieciešams uh, cīnīties uh, un rēģēt ļoti ātri. Pastāstīšu tagad par uh, vienu lietu, tas ir par bērnu eksploatāciju. 2018. gada augustā mums bija nepieciešams arī uzsākt šo lietu. Zviedrijas pilsone tika apsūdzēta tajā, ka notiek sistemātiskā bērnu seksuāla izmantošana. Šī lieta tika piefiksēta Zviedrijā, un Eiropola un Eirodžas tika, tika lūdz tiesiskās palīdzība. Pirmkārt bija nepieciešams atrast aizdomās turā, turamos, un tad, ja mēs zinātu, kur šis personas atrodas, tad būtu nepieciešams nākt klajā ar uh, aresta orderi uh, no vietējā valstī, vietējā valodā, tā, lai mēs varētu veicināt. Mēs no savas puses palīdzējām ar uh, izmeklēšanas rīkojumu, ar apcietinājuma rīkojumu, tā, lai varētu veikt kratīšanu mājokļos. Pateicoties tam, ka mums ir ļoti labi normatīvie akti, bija iespēja aizturēt šos aizdomās turētos un pateicoties sociālajiem dienestiem bija iespēja arī šos bērnus nogādāt drošībā un šādā veidā atkal uh, atjaunot uh, tādu taisnīgu pasauli. Un uh, vēlos pieminēt arī kādu lietu, kas ir saistīta ar terorismu. Mēs skaidri zinām, ka Eiropas Savienības drošībai terorismu apkarošana ir ārkārtīgi būtiska. Uh, cik daudz uzmanības tiek pievērsts terorismam. Un tagad mums bija aptuveni pagājušajā gadā simts uh, terorisma gadījumu, kas bija salīdzinājums ar, iepriekš, salīdzinājums ar iepriekšējā gadu palielinājums. Un šajā konkrētajā gadījumā tas nav tikai 2018. gada lieta, bet tā ir iespēja uh, redzēt, cik ātri var reaģēt uh, tieslietu institūcijas. Pirms pusotras nedēļas Eirodžast Ungārijas un Bēļģijas varas iestādēm sniedza atbalstu. Varbūt jūs esat par to dzirdējuši. Sīrijas valsts piedarīgais Ungārijā tika aizturēts un uh, viņš tika turēts aizdomās par 20 cilvēku nogalināšanu. Viņi vērsās Eirodžastā, un mēs nodrošinājām informāciju pareizā veidā un ātri kompetentai iestādēji. Un pateicoties šai informācijai, mēs varējām aizturēt šo cilvēku, un viņš atrodas apcietinājumā, un tagad var uzsākt nodošanas procedūru. Bija arī cita veida lietas, 2015. gadā un 16. gadā notikušie uzbrukumi Burkina Faso un citās valstīs. Tur daudzi cilvēki tika nogalināti un arī guvuši ievainojumus. Vēlos pieminēt šo lietu viena iemesla dēļ, jo mēs varam saskatīt, ka terorismā notiek tāda atkāpšanās no divpusējiem un vienpusējiem uh, gadījumiem uz tiešām daudzpusējiem uh, lietām, kur arvien vairāk valstu iesaistās izmeklēšanā, un trešajām valstīm ir arvien plašāka loma. Tieši tādēļ mums ir nepieciešams būt atvērtiem arī sadarbībai ārpus Eiropas Savienības. Mēs cenšamies izveidot labu sadarbību ar noteiktiem reģioniem, kā piemēram šajā gadījumā tā bija Rietuma Āfrika. Informācijas apmaiņa un pierādījumu apmaiņa uh, kļūst par arvien svarīgākiem aspektiem terorisma lietās tieši tādēļ Eirodžast atbalsta septiņu dalību valstu iniciatīvu pār startautisko teroris, pretterorisma tīklu, lai varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt un risināt uh, šī brīža E, situācijas. Tātad tās bija lietas, un tagad vairāk pastāstījuši par nākotnes izaicinājumiem, kas mūs skar. Trīs. Pirmkārt, tā ir digitalizācija un tehnoloģija izmantošana, sadarbība ar trešajām valstīm, un arī tāda zināma cīņa, lai mēs varētu turpināt nodrošināt tādus pašus pakāpojumus, ko mēs līdz šim esam nodrošinājuši dalību valstīm. Tik tiešām digitalizācija kļūst par arvien lielāku problēmu, jo pasaule kļūst tiešām arvien digitalizētāka. Joprojām daudzi eh, prokurori strādā tādā izolētā telpā, vienkārši tādēļ, ka nacionālās sistēmas nav veidotas tā, lai varētu darboties plašāk un apmainīties ar informāciju ar partneriem, kas atrodas ārzemēs. Tas ir arī iemesls, kāpēc Eirodžest uh, nāk klajā ar priekšlikumu, lai iesaistītās puses varētu paskatīties uz lietām savādāk. Pagājušā gada decembrī mēs nācām klajā ar jaunu priekšlikumu par vīziju ar nosaukumu Digitāls taisnīgums. Un kāpēc mēs to darām? Iemesls ir ļoti vienkāršs. Mēs saskatām, ka šī brīža Eirodžastā mēs saņēmām informāciju ļoti dažādi, dažādās valodās, dažādos formātos. Un tieši tādēļ tie dati, kas jau atrodas nacionālās sistēmās, šie dati ir jāievada vēl vienreiz, tas jāizdara manuāli, tad notiek tūkošanas darbi vai no nu dalību valstu līmenī, vai no nu Eiropas Savienības līmenī, un visām pusēm ir jācīnās nopietni, lai varētu darboties saskaņā ar visiem uh, normatīviem aktiem. Mums ir iniciatīva no Eirodžast puses un mēs ļoti labprāt sadarbosimies ar Eiropas komisiju, lai analizētu šo situāciju, un mēs ceram, ka varēsim nākt klajā ar labu priekšlikumu nākotnē. Esmu jau runājis par sadarbību ar trešajām valstīm terorisma lietās, bet tas neatiecas tikai uz terorismu. Tas ir tāds kopīgs izaicinājums, ka noziedzība kļūst globālā, Un tāpēc, ja jautājums ir globāls, tad nepieciešams rēģēt globāli. Statistiski mēs redzam, ka ir arvien vairāk lietu, kas tiek uzsākts Eirodžastā sadarbībā ar trešajām valstīm, piemēram, pagājušajā gadā 1300 tādu lietu, kurās figurēja arī trešās valstis. Un tas bija veids, lai varētu veicināt sadarbību ārpus Eiropas Savienību. Uh, Mēs vēlētos sadarboties ar Rietumu Balkānu valstīm, ar uh, Dienvidu Ameriku un citām valstīm. Vēl viens uh, izaicinājums tā ir nauda un resursi. Mums ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumus tādā pašā līmenī kā līdz šim. Pagājušajā gadā 3300 lietas tika uzsāktas Eirodžastā, un visos gadījumos tie bija uh, Uh, dalību valstu iesūtītās lietas uz Eirodžastu, un tas ir palielinājums par 22%. Un vēl 3300 lietas ir vecas lietas no iepriekšējiem gadiem, kas vēl joprojām nav pabeigtas. Tad līdz ar to kopumā var teikt, ka mums ir vairāk nekā 600, uh, 6500 lietu, kurās mēs atbalstam dalību valstī. Uh, Mums ir ierobežots budžets 38,5 miljoni, tas ir mūsu budžets. Vēlos tikai sniegt jums informāciju par nākamo MFF, ka vajadzētu mums koncentrēties uz tām aktivitātēm, kurām ir vislielākā pievienotā vērtība un izmantot arī rezultātu indikatorus. Nu, mēs centīsimies tieši šādi arī darīt. Runājot par nākotni, par nākamo finanšu perspektīvu, jūs varat redzēt, kas ir teikts eh, par nākotni. Jā, mums būs budžeta ierobežojumi. Eh, tas ir sevišķi nejauki tādēļ, ka citas tiesību sargājušās aģentūras Eiropas Savienībā saņems vairāk, piemēram, Eiropol par 33% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Mēs, protams, varam minēt arī citus piemērus, bet uh, visa šī informācija ir pieejama mūsu 37. lapusē gada ziņojumā. Bet kāpēc to pieminu? Tas ir ļoti vienkārši. Ko es vēlos šeit uzsvērt, ir tas, ka Mūsu panākumu recepte, runājot par sadarbību, ir tāda, ka mums ir tiešām jāsadarbojas, jāsadarbojas, jādarbojas kopā, un uh, tas ir tāds, var teikt, uh, maģisks vārds. Un mums uh, šķiet, ka ja mēs stiprināsim policiju, bet savukārt šo šo Eirodžast pusi nestiprināsim, tad šeit varētu būt uh, paredzamas sekas. Nobeigumā tiko, tikai vēlos jūs aicināt uz pasākumu atvērto durvju dienu, lai visi Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidāti, tas ir 2. maijā, varētu ierasties uz Eirodžastu. Varbūt jūs gribētu atnākt un uzzināt vairāk par mūsu rīcību, par mūsu darbību 2. maijā visi Eiropas parlamenta nākamo vēlēšanu kandidāti ir aicināti. Paldies! Um, Kolēģi, es gribētu dot vārdu trīs runātājiem - Gomešas kundze, Grīsbekas kundze un Činičī kundze. Nu, bet eh, tad visiem ir jārunā tikai viena minūte. Nē, nu tas nebūs iespējams. Vai tas ir iespējams, ja mums būs eh, komisārs un mums būs viņam jāuzdod eh, miljoniem jautājumu? Tas ir viņa, tā ir viņa pēdējā cīmošanās mūsu komitejā. Nē. Bet tikai vienu minūti, lūdzu, Anna. Paldies, priekšādātāji! Eh, paldies jums par jūsu stāstījumu, un es eh, vēlētos arī eh, pateikties par Eirojust spēlēto lomu. Es saprotu, ka Eirojust ir ļoti liela nozīme, un mums ir jādomā arī par transnacionālajām uh, tiesībām, un mums ir jādomā arī par noziedzību, kas patiešām ir iesakņojusies mūsu sabiedrībā. Un mums ir jādomā arī par to, kas notiek mūsu valdībās. Tas ir jādara tā ļoti nopietni. Protams, ka šeit ir runa arī par terorismu. Es vēlētos jums uzdot jautājumu. Uh, Kāda ir Eirojust loma? Ko Eirojust var izdarīt? Mēs, eh, protams, saprotam, ka tie ir um, ziņotāji, mums ir jādomā par ziņotāju aizsardzību, un es jo īpaši to uzdodu tāpēc, ka mums ir jāpaskatās arī uz uh, futbola skandāliem. Pašlaik eh, Portugālē ir uh, patiešām lielas problēmas. Šeit ir runa par tādu mafiozu organizāciju, kas ir iekļuvusi futbola biznesā, un tas attiecas arī uz visu Eiropas Savienību. Es vēlētos, lai jūs par to izteiktos, tāpēc, kā manā valstī tas ir ļoti būtiski. Mūsu valstī mēs patiešām par to daudz runāsim. Es Gribētu jums izteikties precīzi, tāpēc, ka būs miljons jautājumu komisāram, mums ir ļoti maz laika. Natālija tagad Grīzvekā. Paldies, priekšādātāji! Es arī no savas puses vēlētos pateikties visiem, kas prezentēja šo ziņojumu, tāpat kā uh, man kolēģis arī vēlētos paust savu atbalstu uh, aģentūrai, tāpēc, ka tā veido šo tieslietu telpu, un tieši tāpēc eh, šī aģentūra ir tik svarīga, jo uh, to jau minēja arī priekšēdētājs. Mums ir jāatcerās, ka te ir runa par tādu kā transnat nacionālu un pārrobežu fenomenu. Mums ir jāsaprot, kā tas iet, mūs ietekmē. Eiro just ir pievienotā vērtība, ja runa pār um, sadarbību tieslietu jomā. Un man ir trīs mazi jautājumi. Jūs runājāt šeit par cīņu pret terorismu. Es uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem punktiem jūsu teiktajā, un ja runa par cīņu pret terorismu, mēs esam šeit uzdevuši uh, Eh, pildīt arī rekomendācijas. Mēs vēlamies, lai tiktu uzsvērta aģentūras loma un ir jānodrošina arī sadarbības starp Eirojust un Eiropolu, lai veicinātu dažādas aktivitātes un pasākumus attiecībā uz potenciāliem eh, teroristu uzbrukumiem. Ir tiesies parakstīts eh, memorāns starp Eiropolu un Eirojust, es to apsveicu. Un Protams, mums ir jāskatās arī, kādi tad būs tālākie ceļi, kā mēs varētu stiprināt uh, šo informācijas apmaiņu, jo šeit runājāt par digitalizāciju un par to, ka ļoti bieži valstīs uh, tiek aizmirsts par šādām situācijām. Vai varētu nodrošināt uh, sistemātisku informācijas apmaiņu? Iepriekšpēdējais jautājums. Mūsdienās um, mēs runājam arī par Eiropas prokurora biroju. Kā šī sadarbība tiek nodrošināta? Es biju referente par Eirojust jautājumiem, ziņojums tika pieņemts rudenī. Vai notiek piemērošana? Paldies! Tagad Katrīna Činičī, tad būs Kristīna Veržjā, un tad arī viss. Paldies, priekšādātāji! Es arī vēlētos uh, pateikties runātājiem par prezentāciju. Esmu bijusi tiesnesi Itālijā un vienmēr esmu ticējusi tieslietu sadarbībai, informācijas apmaiņai. Uzskatu, ka sadarbība ir absolūti nepieciešama cīnoties pret pārobežu noziedzību. Vienmēr esmu jūs atbalstījusi, lūdzu, turpiniet strādāt. Man ir ārkārtīgi daudz jautājumu, bet es vēlētos runāt tikai par diviem. Pirmām kārtām, jūs runājāt par Folīno lietu, jūs runājāt par šo mm, organizētās noziedzības tīklu, par uh, mafijas tīklu. Ņemot vērā pašreizējo likumdošanu, vai jūs uzskatāt, ka ir visi vajadzīgie instrumenti, lai cīnītos pret organizēto noziedzību? Un ņemot vērā atšķirīgos tiesību aktu dalību, dal, dalību valstīs, vai jūs uzskatāt, ka mums vajadzētu spērt kādus papildu soļus? Uh, kā cīnīties pret organizēto noziedzību. Es mēģinu runāt pēc iespējas ātrāk. Pagājušā gada oktobrī tika atjaunota Palērmas konvencija. To parakstīja 189 valstis. Jūs runājāt arī par stiprināto sadarbību ar, um, ar, ar trešajām valstīm. Uh, Šeit, protams, ir jādomā par dažādiem citiem nozīmīgiem instrumentiem. Kā mēs varētu mm, izmantot citas iespējas? Protams, ka mums vēl ir daudz darāmā. Mums ir tāda diezgan uh, jūtama ieteikme, kā migrācijas samazinās. Es vēlētos eh, dzirdēt arī mazliet vairāk par mm, to, ko jūs domājat par šiem pasākumiem. Lielas paldies, ka patiešām esat ieradušies ar mums runāt. Un paldies, ka eh, cīnīties arī pret organizēto nosiecību. Marija Kristīne. Lūdzu, mm, uzklausiet mani, es mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Eirojust. Just sadarbojas starptautiskā jomā, un šeit mēs vienmēr esam priecājušies par šādu veidu sadarbību, bet, protams, tas ir atkarīgs no valsts, ar kuru notiek eh, šī starptautiskā sadarbība. Un eh, tieši tāpēc es biju mazliet eh, pārsteigta lasīt 30. jūsu ziņojuma lapā, kā Eirojust sadarbojas ar Lībiju, un tā ir vienīgā valsts, kas ziņojumā tiek pieminēta vidusjūras reģionā. Mēs visi zinām, ka Lībijā neeksistē tiesu sistēma. Gribētu zināt, kā tieši notiek sadarbība ar šo valsti, un jo īpaši es gribētu zināt, kādas eh, lietas Eirojust izskata ar Lībiju, jo īpaši ir runa par migrantu uh, tirdzniecību. Mēs saprotam, kas notiek Lībijā, un es gribētu jautāt eh, priekšsēdētāja kungs, vai mēs nevaram uzdot jautājumus, jo dažkārt šķiet, ka mūsu runātāji nevar atbildēt uz eh, to, ko mēs vēlamies zināt. Nu, ja jūs nevarēsiet atbildēt uz eh, šiem jautājumiem, jautājumiem jums pietrūks laika, tad varbūt jūs varat atbildēt vēlāk, kā norādīja arī Kristīna, lai mēs nepaliekam bez atbildēm. Lielas paldies visiem, kas uzdeva jautājumus, lielas paldies par izrādīto interesi. Un, uh, ja runa par uh, pirmo jautājumu aizsardzību ziņotājiem un Rui Pinto lieta, Eirojust atbalsta dalībvalstis un ziņotāju aizsardzība ir likumdošanas jautājums, un tieši dalībvalstīm vajadzētu regulēt visus nosacījumus, saskaņā ar kuriem šie ziņotāji tiek aizsargāti. Un, ja runa par Rui Pinto lietu, tad viņš bija ziņotājs kādā citā lietā, taču viņu nodeva no Ungārijas Portugālē, izdeva. Un tas bija citas lietas izmeklēšanā. Viņš eh, nesadarbojās ar policijas un tiesu iestādēm. Tagad par otro jautājumu. Eiropola loma un tālākā sadarbība starp Eirojust, Eiropolu, EPO un informācijas apmaiņa. Patiešām mūsu mērķis ir nodrošināt sistemātisku operacionālās informācijas apmaiņu starp Eiropolu, EPO un citām aģentūrām. Tā jau ir juridiska prasība. Tas parādās ļoti dažādos tiesību instrumentos, un te ir runa arī par piekļuvu datu bāziem, bāzēm. Nākotnē mums to vajadzēs īstenot, taču nebija paredzēts, ka šī tiešā piekļuva datu bāzēm rada arī finanšu izmaksas, un mums ir uh, jānodrošina, lai mums būtu gana daudz naudas īstenot šīs uh, legālās prasības. Par Palīno lietu. Patiešām mums ir vajadzīgi saskaņot tiesību akti, un, ja ir runa par uh, harmonizāciju šajā konkrētajā jomā, esam jau gana daudz panākuši. Uzskatu, ka dalībvalstīs jau tagad ir vienošanās par to, ka tā vietā, lai liktu uzsveru uz likumdošanas attīstību, mums ir jādomā par informācijas apmaiņu. Iespējams, ka tas varētu būt nākamais solis. Nu, ja runa par nelegālo migrāciju, ko tad mēs šeit darām? Mēs atbalstām dalībvalstis katru reizi, kad mums to lūdz un to varētu saistīt ar starptautiskās um, sadarbības informācijas apmaiņu vai arī vienkārši uh, pierādījumu apmaiņu. Tas uh, viss šeit parādās. Mēs uh, nevaram ietekmēt uh, šo lietu skaitu, ko mēs saņemam, te ir runa tikai par faktiem. Galīgais pēdējais jautājums attiecībā uz sadarbību ar Lībiju un uh, kāda veida sadarbība tiek nodrošināta Lībijā. Šī sadarbība ir gan strateģiska, gan operacionāla. Tika uzdoti vairāki jautājumi par to, kā iesaistīt Lībijas varas iestādes um, lietu izmeklēšanā. Stratēģiskajā jomā mēs vēlamies veidot tādu stabilu partnerību, un tieši tāpēc mēs atbalstām Eiromed uh, E, tieslietu programmu, kurā piedalās arī Lībija. Kā jūs zināt, attiecībā uz Lībiju mums ir visgrūtāk atrast, ar kuru iestādi tieši sadarboties. Paldies, ka devāt e, iespēju izteikties. Paldies! Marija Kristīna mums nav laika. Es e, teicu, ka viņš atbildēs rakstveidā. Es jau pateicu to sākumā. Viņš piekrīt, ja viņš atbildēs jums rakstveidā. Lielas paldies! Mēs arī saprotam, ka ir budžeta problēmas. Vēlreiz liels paldies par prezentāciju. Labi. Komisārkungs, vai jūs vēlaties eh, sēsties šeit tuvāk? Nu, teorētiski, nevis politiskā ziņā. Kolēģi, mums eh, patiešām nav laika. Ir jau 11.30 iztiksim bez ievadvārdiem. Vēlējos tikai norādīt, ka šī ir pēdējā reize, kad komisārs viesojas mūsu komitejā. Protams, ka mandāts tuvojas beigām, jūs to visi saprotat. Nu, tas nenozīmē, ka jūs varat teikt visu, kas jums ir prātā. Vēlējos norādīt, ka vajadzētu patiešām pārdomāt, kādus jautājumus jūs vēlaties uzdot komisāram šajā interesantajā beigu posmā. Pieci gadi ir pagājuši, un īsnībā man ir tāds sajūta, ka būtu pagājuši 25. Nezinu, ko domā komisija. Simts gadi. Ja jūs būtu lauksaimniecības komitejā, varbūt jums šķistu, ka ir pagājuši tikai divi gadi, jums savukārt šķistu, ka ir četri gadi pagājuši, bet man ir tāds sajūta, ka šajā komitejā esmu pavadījis 25 gadus. Jā, man ir galīgi sajūta, pazudusi laika sajūta. Man šķiet, ka tas bija tikai vakar. Uh, Nu, tā varbūt liekas jums, bet eh, man šķiet, ka ir pagājusi vismaz ceturtā daļa gadsimta. Es patiešām neticu, ka ir tie tikai pieci gadi. Jebkurā ja gadījumā nevēlos pieminēt nevienu jautājumu, jo jautājumu ir tik daudz. Tāpēc atstāšu visu jūsu ziņā, komisār kungs, lai jūs varētu mm, pateikt to, ko jūs vēlaties mums teikt eh, šajā pēdējā viesošanās reizē komitejā. Liels paldies arī visiem darbiniekiem, visai komandai. Gadījumā jums neatliks laika pateicībā beigās. Jā, es saprotu, ka esat nodzīvojis mazliet vairāk nekā es. Jā, tie tiešām pašlaik šķiet. Paldies, Klod! Liels paldies, eh, mans draugs Klod! Liels paldies, priekšādātāji! Godājamie Eiropas parlamenta deputāti, draugi! Es eh, patiešām jūtos eh, kā draugu vidū visus šos piecus gadus. Es patiešām vēlējos izmantot šo iespēju, lai ar jums vēlreiz apspriestos pirms Eiropas vēlēšanām. Tāpēc es jums pateicos par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē. Kā Klauds norādīja, kad arī pirms pieciem gadiem, 30. septembrī 2014. gadā mums bija pirmā viedokļu apmaiņa. Tas bija kaut kas vairāk nekā vienkārša viedokļu apmaiņa, un Man šķita, ka mums priekšā ir patiešām interesants periods. Liels paldies par man izrādīto uzticēšanos. Tas bija pats svarīgākais elements mūsu attiecībās. Liels paldies par jūsu uzticēšanos toreiz un arī par uzticēšanos, kas tika uzrādīt, izrādīta visus šos gadus. Pateicoties jūsu uzticībai, mēs esam ļoti daudz ko izdarījuši drošības jomā. Protams, mēs esam saskārušies arī ar ļoti lieliem izaicinājumiem, un to visi, visu mēs saprotam. Mēs eh, redzējām, pieredzējām tādu bezprecedenta migrācijas vilni, ir bijuši arī vairāk teroristu uzbrukumi. Strādāt nav bijis vienkārši, un nevienmēr mums ir izdevies vienoties par pilnīgi visu. Es atceros, ka 2000. 14. gadā dzirdēju, ka Lībe ir vissarežģītākā komiteja. Daļēji Te ir taisnība. Te ir runa par komiteju, kas nodarbojas ar jautājumiem, kas ir izšķirošie punkti Eiropas Savienības vēlēšanu debatēs. Migrācija un drošība pēc definīcijas ir politiski jautājumi. Dalībvalstis ir uzskatījušas ilgu laiku, ka šeit ir jāpieļauj tikai dalībvalstu risinājumi bet parlaments vienmēr ir skatījies ārpus robežām un ir uzsvēris to, ka ir vajadzīga ilgtermiņa un visaptveroša stratēģija. Jā, Lībe ir komiteja, kurā ir grūti strādāt, un tieši tāpēc es vienmēr esmu vēlējies uh, nodrošināt šādu visaptverošu politiku. Eiropas uh, parlamenta darbs vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs. Jūs visi esat devuši savu ieguldījumu, lai uh, nodrošinātu tālāku darbu. Pēdējā gada laikā mēs esam daudz ko paveikuši. Septiņu mēnešu laikā mums ir izdevies nodrošināt labu progresu. Un, protams, ka mums ir eh, jāsniedz arī atbalsts dalībvalstīm, mums ir jāpilda mūsu solījumi. Es vēlos vēlreiz pateikties visai Lībe komitejai un jau īpaši Robertai Mecelai un viņas komandai. Lielas paldies arī visiem mēnu referentiem par jūsu ieguldījumu. Es eh, vēlos arī redzēt, ka balsojumā, kas jums ir paredzēts pēcpusdien, tiks apstiprināts panāktais kompromiss. Mums ir ļoti daudz eh, tādu ļoti svarīgu mm, darbu, kas ir jāveic gan migrācijas, gan drošības jautājumos. Vēlreiz vēlos norādīt, ka darāmā ir ļoti daudz. Proti mums ir pilnībā jāīsteno pieņemtie tiesību akti. Mūsu kopējos centienos esam mēģinājuši likt uzsvaru uz uh, vislabākajiem un nu, visilgspējīgākajiem risinājumiem, balstoties uz solidaritātes un atbildīguma principiem, kas ir svarīgākās Eiropas vērtības. Jūs esat galvenie uh, šo vērtību aizstāvji. Ir ļoti daudz dažādu vidēja termiņa un īstermiņa risinājumu. Mums ir jāņem vērā gan ārējie, gan iešējie aspekti, un šeit ir tādi svarīgi mērķi. Mums ir ātri un efektīvi jārēģē uz krīzi. Mūsu uh, pieeja balstās uz visiem migrācijas aspektiem - dzīvību glābšana. Uh, Vairāk nekā 700 tūkstoši dzīvību ir izglābts vidusjūrā kopš 2015. gada. Tāpat arī mums ir jāsniedz atbalsts dalībvalstīm, kas pirmā saskaras ar bēgļu problēmām. Jau no paša pirmā brīža mēs esam snieguši atbalstu dalībvalstīm Grieķijai, Itālijai, Spānijai, Bulgārijai, Kiprai, Maltai. Mēs esam mēģinājuši nodrošināt finanšu un tehnisko palīdzību uz vietas. Tāpat arī mēs vēlamies, lai pārvietošana un pārmetināšana kļūtu par realitāti. Vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēku, kuriem ir vajadzīga starptautiskā palīdzība, ir pārvietoti no Grieķijas un Itālijas, un vairāk nekā 50 tūkstoši ir pārvietoti no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Tie ir atraduši savas mājas Eiropas Savienībā, Savienībā kopš 2015. gadā. Tāpat arī ir jāsamazina stīmuli neregulārai migrācijai. Tas ir jādara ar politiskiem mērķiem un ar um, mēģinājumiem sagraut kontrabandistu tīklus. Mums ir jāstiprina arī robežu pārvaldība, veicinot, ka bonefīde ceļotāji saņemtu atvieglojumus. Un, protams, mums ir jāizveido arī spēcīga kopējā uh, patvērumu politika, stiprinot uh, integrāciju un uh, daudzus citus uh, pasākumus, pie kuriem atgriezīšos vēlāk. Mēs varam teikt, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Pašlaik neregulāro migrantu skaits ir samazinājies un sasniedzis pirms krīzes līmeni. 2018. gadā 100. Um, 15 tūkstoši eh, nelegālo migrantu tika aizturēti pie ārējām robežām, un tas ir zemākais līmenis piecu gadu laikā. Tas ir 90% zemāks nekā 2015. gadā. Šīs eh, sarūkošās tendences turpinās arī 2019. gadā. Eiropas Savienības un Turcijas paziņojums, kura mērķis ir samazināt migrācijas plūsmas, jo īpaši mm, austrumos ir devis savus rezultātus. Eiropas Savienības instruments bēgļiem Turcijā ir ļoti svarīga mūsu sadarbības daļa. Tas viss ir saistīts ar kopējo rīcību dalībvalstīs, parlamentā un komisijā. Ļoti būtisks elements migrācijas politikā ir stiprināt legālos ceļus, lai tiktu galā ar šādām uh, nelegālām, nelegālās migrācijas problēmām. Mēs mēģinam arī nodrošināt mm, risinājumus dažādiem izaicinājumiem. Protams, ka zilā karte ir iekļūsi strupceļā. Es vēlētos pateikties Klodam par ieguldītajiem pūliņiem strādājot pie šī faila. Eiropas Savienībai ir vajadzīga tāda pievilcīga programma, kas ļautu celt mūsu ekonomikas konkurētspēju. Es ceru, ka jaunais sasākums turpinās tikpat uzcītīgi strādāt pie legālās migrācijas problemātikas. Mēs tik tikko jums prezentējām Eiropas Savienības tiesību aktu fitnes pārbaudi, un šeit parādās, ka pašreiz Eiropas Savienības tiesību akti atbilst savam mērķim. Protams, ka vēl ar vienu ir iespējami uzlabojumi. Mēs varētu strādāt daudz labāk, mēs varētu regulēt visu uh, Uh, iespējas uh, iekļūt Eiropas Savienībā, ja viņi vēlas Eiropas Savienībā strādāt vai mācīties, jo tas ir mūsu visu interesēs. Mūsu politikas ļoti svarīga daļa ir vienmēr ir bijusi arī starptautiskā sinerģija. Es priecājos, ka ir bijuši vairāki mm, darba migrācijas pilotu projekti dažādās dalību valstīs. To visu papildina arī partnerības tīklas migrācijas jautājumos, un tas ir e, saistīts ar mūsu uh, attiecībām ar partnervalstīm. Tagad pievērsīšos uh, šo gadu kritiskākajiem jautājumiem, kas noteikti ietekmēs arī nākotni. Uh, kopējas Eiropas Savienība patvēruma sistēmas izveide. Vispirms es vēlētos apsveikt parlamentu par to, ka tas ir pieņēmis uh, pozīciju par visiem septiņiem likumdošanas failiem, kas ir daļa no šīs visaptvarošās reformas. Uh, un paldies jums arī par jūsu vēlmi sadarboties ar padomi, apspriesties par visiem mūsu priekšlikumiem, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienībai ir patvēruma sistēma, kas varētu tikt galā ar nākotnes izaicinājumiem. Es zinu, ka mēs visi varam paust mm, savu nožēlu par mm, to, kas vēl nav sasniegts. Mums ir vajadzīga politiska vēlme uh, rīkoties vēl vairāk, un es turpināšu jau strādāt pie šī jautājuma līdz pat sava mandāta beigām. Es turpināšu sadarboties arī ar dalību valstīm, lai panāktu progresu tuvākajā laikā. Mums ir vajadzīga tālāka rīcība arī nākamajā sasaukumā. Daļa no šīs visaptvarošās politikas eh, ir arī trilogi par atpakaļnosūtīšanas direktīvu, un diemžēl šie trilogi nevarēja tikt uzsākti pirms vēlēšanām. Mēs vēlamies sākt darboties pēc iespējas ātrāk, lai apturētu nelegālo migrāciju un lai cīnītos pret tās galveniem cēloņiem. Bet eh, gadījumā, ja kāds cilvēks uzturas nelegāli Eiropas Savienības teritorijā, tad viņam ir jāatgriežas savā valstī. Tas ir ļoti būtiski um, jebkuras migrācijas politikas ticamībai, un tas, protams, ir uh, vajadzīgs, lai pilsoņi paustu savu atbalstu šādai politikai. Tagad par visu. Es vēlētos jums pateikties arī par atbalstu vīzu kodeksam. Um, referents Lopes Agilārs un viņa ēnu referenti ir paveikuši ļoti daudz. Mūsu jaunā vīzu politika ir palīdzējusi atvieglot uh, kontaktus starp uh, cilvēkiem. Piemēram, gruzīņi un ukrāņi tagad var iebraukt Schengens teritorijā. Tas stiprina attiecības starp cilvēkiem. Man personīgi pats svarīgākais ir saglabāt Schengenas zonu. Kā jau vairāk kārt šajā telpā ir norādīts, Schengena ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, un to nedrīkstētu pazaudēt. Mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi dalību valstīm attiecībā uz kontroli pie ārējām robežām. Mums ir jāturpina darbs šajā jomā. Arī Fajanas kundze, es esmu pārliecināts, ir tikpat apņēmības pilna. 2014. gadā savā uzklausīšanā es jūs aicināju pārdomāt mūsu iespēju ap, apsargāt mūsu robežas, jo tā ir ļoti svarīga mūsu darba daļa. Mēs esam vairāk kārt norādījuši, ka Eiropa nekad nebūs cietoksnis, bet mums ir jāzina, kas šķērso mūsu robežas. Mūsu ārējās robežas ir saikne starp drošību un sadarbību. Tagad, pateicoties šim darbam, visi cilvēki pie ārējām robežām tiek pārbaudīti, izmantojot ļoti uh, modernas informācijas sistēmas, Schengenas informācijas sistēma, Eiropas eh, ceļošanas un informācijas sistēma, kā arī iebraukšanas un izbraukšanas sistēma. Jūsu darbs ir bijis neatsverams pieņemot šos tik svarīgos lēmumus. Eh, starpsadarbība. Tā ļauj mums eh, tikt galā ar vēl nepabeigto. Tas ļauj mums apvienot mūsu informāciju, nodrošināt sadarbību, uh, Liels paldies jums par sadarbību, strādājot pie šī faila, un jo īpaši liels paldies mūsu referentiem, Lenārda kungam un Melo kungam, liels paldies arī viņu ēnu referentiem. Radikalizācijas novēršana un terorisma apkarošana ir bijusi mūsu politikas centrālā daļa. Mums ir jānodrošina um, atbilstoša vīde, tieši tāpēc mēs esam ieteikuši tiesību aktus, kas ļauta mums uh, likvidēt eh, teroristu saturu tieši saistē. Mums ir vajadzīgs atbilstošs tiesiskais ietvers šīs problēmas atrisināšanai. Man ir patiešām žēl, ka mums līdz vēlēšanām šo eh, tiesību aktu neizdosies pabeigt. Te mēs esam zaudējuši mums doto iespēju. Es vēlētos arī pateikties visiem par darbu strādājot pie terorisma apkarošanas un noziedzības apkarošanas jautājumiem, tad, tad eh, narkotikas, naudas atmaskāšana tā tālāk. Un šeit varētu runāt vēl un vēl. Mēs visi ļoti labi zinām, cik smagas ir šīs problēmas. Es vēlētos jūs arī informēt, ka esam panākuši um, nu, pirmo vienošanos attiecībā uz PNR uh, eh, ar Kanādu. Un uh, Mani kolēģi varēs jūs par to sīkāk informēt. Tagad daži vārdi par finansējumu. Komisija ir ieteikusi palielināt ilgtermiņa finansējumu laikam no 21. līdz 27. gadam attiecībā uz migrāciju un patvērumu, mm, ārējo robežu aizsardzībā un drošībā. Tas ir tāds ļoti spēcīgs politiskais signāls. Mēs eh, vēlamies nodrošināt tādu Mm, atbilstošu finansējumu šajās jomās, un mēs ceram, ka nākamais sasaukums turpinās darboties tikpat uh, uzcītīgi. Kolēģi, lūk, tie ir daži no mūsu panākumiem pēdējos gados. Es vēlētos jums visiem pateikties par jūsu iesaisti apņēmību, sarunu vešanas prasmēm un ieguldītajiem pūliņiem. Es varētu arī pateikties visiem referentiem pēc kārtas, bet jūsu ir ļoti daudz, un otrkārt referenti jau nav vienīgie, kas eh, dod savu ieguldījumu tajā, lai varētu pabeigt šo milzīgo darbu. Tas ir arī ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā to, ka eh, ir bijis iesaistīts tik daudz ēnu referentu. Jūsu komiteja ir debatējusi uh, um, grozījusi un arī pieņēmusi šos failus. Lielas paldies arī jūsu konsultantiem, jūsu palīgiem. Paldies arī Liba komitejas sekretariātam. Vēlētos jums pateikties visiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kolēģi, kā jau es teicu, esmu apņēmības pilns turpināt šo darbu. Vēl ar vienu ir daudz darāmā. Es zinu, ka daži no jums atgriezīsies pēc vēlēšanām un es labprāt vēlētos ar jums atkal tikties, lai pabeigtu iesākto darbu. Man ir patiešām žēl, ka daži no jums ir pieņēmuši lēmumu neatgriezties. Jūsu pieredze ir neatsverama, un es esmu pārliecināts, ka jūs uh, izmantosiet to Eiropas labā. Es esmu pārliecināts, ka mēs noteikti tiksimies ar daudziem no jums. Man uh, personīgi tas ir ļoti svarīgi, un uh, Noslēgumā vēlos paust savu pateicību ir šīs komitejas priekšādātājiem Klodam Moraisam. Man bija patiešām liels gods un man arī paveicās, ka varēju sadarboties ar tādu priekšādātāju kā viņš. Klod, jūs esat viens no uh, labākajiem valsts vīriem Eiropā. Jūs esat apņēmības pilns un pieredzējis likumdevējs. Pēc Brexita Eiropai jūs noteikti pietrūks. Šai komitejai jūsu pietrūks. Un es personīgi arī nožēloju to, ka nevarēšu turpināt ar jums sadarboties šajā tik taisnīgajā un efektīvajā veidā. Liels paldies par to, ka vadījāt šo komiteju, tā kā jūs to darījāt. Liels paldies par jūsu atbalstu un pats galvenais, liels paldies par jūsu draudzību you can clap because I was mentioned, um, and I've had a hard. I've had Jā, uh, uh, ir bijusi ļoti grūta nedēļa, un Brexits vēl nav noticis, un varbūt es arī būšu viens no tiem, kas atgriezīsies, bet es nevaru šo lēmumu pieņemt. Valsts ir uh, haosā, un nekad nevar zināt, ar ko tas beigsies. Un uh, Nu, tagad uh, jā, tika nosaukts viss šīs uh, kaujas, uh, ko mēs esam izcīnījuši, un šeit ir bijis vienkārši bezprecedenta darba apjoms, referenti, ēnu referenti, visi ir spēdē, veltījuši pēdējos spēkus, lai visu paveiktu šai komitejā, un nekad līdz šim uh, Tas nav noticis nevienā komitejā. Šeit cilvēki ļoti aktīvi strādā, un arī budžeta komitejas sēdē mēs tikpat aktīvi piedalījāmies un uh, un uh, centāmies panākt maksimālo, jo visi šie svarīgie jautājumi nesaistos šie tiesību aktī, septītais pāns, tas viss ir svarīgi Eiropas Savienībai, deputātiem, darbiniekiem, uh, lai visu to risinātu. Un Es domāju, ka šobrīd tiešām komisteja ir uh, veikusi kaut ko nepieredzētu, ļoti uh, ātri esam strādājuši un pat pēc pasažieru datu reģistrs, šis uh, vēsturiskais dosjē mūsu, mūsu komitejā tiek pabeigts un pat būtībā pat pusdienu laikā mēs apspriežam nozīmīgus jautājumus. Un tā mums ir uh, normāla situācija. Mēs uh, tiešām esam uh, izcili strādājuši pēdējo piecu gadu laikā, pateicos visiem deputātiem par to, un tagad jūs varat uh, Eh, nu, teikt pat šausmu lietas par eh, jebkuru jautājumu, ja jūs to vēlaties. Sākšu ar koordinatoriem un Mecolas eh, kundzi aizvieto Monika Holmājera. Lūdzu, aicinu visus būt lakoniski. Godātais priekšstādātāji, kolēģi, tiešām centīšos runāt īsti. Vispirms sirsnīgi pateicos komisāram par gatavību vienmēr nākt uz šo komiteju un atbildēt mūsu priekšā un par drosmi šajās grūtajos laikos uh, kopīgiem spēkiem uh, strādāt pie sarežģītiem dosjē gan par uh, cīņu pret terorismu, cīņu pret uh, organizēto noziedzību, starptautiskā sadarbība, bēgļi, migrācija, cilvēku tirzniecība. Vienmēr uh, nav bijis viegli pēc īstspējas īsā laikā risināt šādus svarīgus jautājumus, bet, diemžēl, atsevišķos uh, dosijai mēs nesam uh, spējuši pabeigt darbu, uh, piemēram, par patvēruma pakotni, kur dalība uh, valstis nepanāca solis priekš, ceram, ka nākamajā sasaukumā mums izdosies panākt vienošanos ar dalību valstīm, vismaz mēs nedrīkstam zaudēt cerību. Man divi jautājumi. Pirmais par Frontex mēs eh, redzam, ka tiek paplašināts eh, eh, uzdevumu apjoms un arī par attiecībā uz personālu līdz pat desmit tūkstošiem darbinieku ir paredzēts. Tātad tas nozīmē, ka jāmainās arī aģentūras struktūra. Un es gribētu arī ieskatu uh, šajā jautājumā, jo ir 600 uh, darbinieku šobrīd un mm, uh, tagad tik liels paplašinājums, kas ir neraksturīgi uh, aģentūrām, ka ir tik daudz darbinieku, tādēļ es gribētu ieskatīties nākotnē, kas ir paredzēts par attiecībā uz struktūras maiņu, pārvaldības struktūru Frontextā. Otrs jautājums par tātad trilogā par eh, robežām Eh, šis jautājums nav izgājis cauri par iekšējām robežām. Varbūt, ka nākotnē būtu jāparedz lielāka elastība dalību valstīm šai jomā, balstoties uz riska analīzi, riska pārvaldību, ja ir konstatēta eh, aktīva kriminālā darbība uz robežas, tad gan Vācijā, Grieķijā vai citur, tad uh, Mums ir jādomā par sadarbību uz robežām, cīņā pret smago, smagiem noziegumiem. Un nevar būt eh, tā, ka eh, ir tāda restriktīva pieeja. Es gribētu zināt, ko komisija ir paredzējusi darīt šai jomā turpmāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Aicinu katram eh, nepārsniegt divas minūtes, runā tikai par svarīgiem jautājumiem, jo runātājs sarakstā šodien iekļauti visi, un tagad vārds Birgitai vārds. Paldies! Um, nu, tas ir izaicinājums. Iepriekšējā runātāja izteicās trīs ar pus minūtes, bet nu, es gribētu tagad citēt komisāru teikto, ka vēlamies atbalstīt dalību valstis pēc labāk uzņemot migrantus. Nu, atklāt runājot, es gan vairs uh, pat nesagaidu no dalību valstīm, ka tās uzņēms migrantus Es pat būtu apmierināti, ja dalībvalsts piekristu tam, ka migrācija pastāv, ka cilvēki ierodas valstī un lūdz palīdzību, bet es pat to šobrīd neredzu, un es nezinu, kur šī nauda paliek, ja palūkojamies uz situāciju Ungārijā. Bulgārijā, Sentamilijā, kur tiek cilvēki sūtīti atpakaļ, es vispār nesaprotu, kas notiek. Es saprotu, ka atsevišķas uh, dalība eh, valstis ārpus Eiropas Savienības, tā kā Rietumu Balkānos tagad ir nonākuši sarežģītā situācijā, bet tādēļ, ka dalību valsts nevēlas uzņemt migrantus. Tālāk par zilo karti, eh, pārmītināšanu. Eh, nu jā, man vairs optimisma nav es dalību valstis, protams, drošības un terorismu jomā ātri var pieņemt lēmumus, bet citos jautājumos tas no, tik ātri nenotiek, nevar pieņemt lēmumus, un komisārs paziņoja, ka tā kā trūkst kopīgas nostājas Eiropas Savienībā attiecībā uz legālo migrāciju un bēgļu uzņemšanu un arī uh, attiecībā uz cilvēkiem, kur meklē labāku nākotni, labāku darbu, uh, un būtībā neviens ne ārpus Eiropas Savienības, ne Eiropas Savienībā nesaprot, kādas uh, iespējas ir ieceļot legāli Eiropas Savienībā. Un viens vārds par Eiropas Savienības Turcijas uh, vienošanos. To eh, šeit nebija iesaistīts parlaments, to noslēdza šo vienošanos dalībvalsts un tā nedarbojas. Un turpmāk, ja vēlaties saņemt Eiropas naudu, tad viss tas ir kopīgi jāapspriež visām trim Eiropas eh, institūcijām, vai arī tad dalībvalstis to dara pašas, tad lai tās arī par to samaksā. Ļoti daudz, kas šeit ir padarīts, bet vēl jau daudz kas ir jādara. Un mēs varam kaut ko panākt tikai tad, ja dalību valstis sapratīs, ka mēs saskaramies ar sarežģītām situācijām, un ja Eiropas Savienība vēlas arī nākotnē spēlēt savu lomu pasaules mērogā, mums nepieciešams vairāk Eiropas, vairāk kopīgu noteikumu visās jomās un mēs varam cerēt tikai, ka vasaras atvaļinājuma laikā dalībvalsts to beidzot sapratīs. Paldies, Birgit! Natālija Grīsbeka, Alde grupas vārdā. Viņa gan ir izgājusi no zāles. Nē, es neredzēju Helgu Stīvens, kuru lūdzu vārdu. Lūdzu, atvainojiet vārds Helgai Stīvensai. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Uh, Eiropas cilvēktiesību tiesa 2012. gadā uh, nolēma, uh, ka kolektīva cilvēku izraidīšana nav iespējama un ka cilvēkus, kas izglābt jūkā, nevar nosūtīt uz pēdējo tranzītu valsti. Itālija šai lietā tika nos sodīta par uh, un šeit ir runa par nolīgumu ar Lībiju. Tie, kuri riskē ar savu dzīvību, var nokļūt Eiropas Savienībā, gūt finansiālas priekšrocības. Un mēs saprotam, ka šādu situāciju izmanto kontrabandisti, un par to mēs maksājām ar cilvēku dzīvībām un robežu kontrole tiek nodota, piemēram, citu valstu rokās, kā tas ir gadījumā ar Turciju. Uh, ir jāstiprina Frontex un jāiesaist atpakaļ nosūtīšanā, bet Frontex ir aģentūra, kas tikai īsteno politiku, bet reāla kontrola uz robežām nav nodrošināta. Vai Abramopols kungs, jūs esat kādreiz lūguši saviem dienestiem iepazīties ar situāciju, ar atpakaļ nosūtīšanas operācijām, eh, ka būtu iespējams tās veikt tā kā tas bija pirms 2012. 2012. gada. Un ko jūs darīsiet, lai pieliktu punktu šai uh, judikatūrai, kam ir negatīva ietekme, jo pastāv risks, ka robeža tiks nelegāli šķērsota atkal un atkal, un kāda ir komisijas nostāja, kāda ir jūsu motivācija. Paldies, Helga! Judīts Argentīnī. Paldies priekšsēdētāji, pateicos komisāram Abramopulas par pārskatu. Nu jā, sajūta tāda dīvaina šajā pēdējā eh, sanāksmē. Nu, eh, tāda sajūta, ka pagājuši 25 gadi, nevis 5 gadi šai darbā. Es eh, runāju par pieciem pēdējiem gadiem, neuzskatu, ka esam uh, Eh, spējuši tikt galā ar migrācijas krīzi, tā drīzāk bija tāda pārvaldības krīze. Un informācija, ko mēs saņēmām par uh, tiesību aktu pārbaudi legālās migrācijas jomā, nu man neradās iespēja, iespējas, ka viss ir kārtībā. Mums ir vajadzīgs vairāk legālās migrācijas, darba migrācijas jomā. Ja jūs uzskatāt, ka viss ir kārtībā, tad esmu vīlusies. Nu, teiksim, ja būtu par atpakaļ nosūtīšanu, es biju uh, Es biju referenčai ziņā par direktīvas pārskatīšanu. Nu, ja es teiktu, ka tur nekas nav jādara, es piekrīstu, jo būtībā dalību valstīm būtu tikai jāīsteno tas, kas jau ir spēkā. Bet uh, dalību valstīm būtu jāmaina attieksme, jāsaprot, ka nepieciešami jauni likumi, kas uh, ļautu iebraukt uh, arī tiem, kas vēlas uh, uh, strādāt mazkvalificētu darbu. Eh, ir vienošanās par pasažieru datu reģistru ar Kanādu eh, panākta, kas atbal, atbilstot um, Eiropas Savienības tiesas eh, nolēmumam. Nu, man ļoti interesē, varbūt jūs varētu paskaidrot. Un pēdējais, esam es, iepazinušies ar DG Home ģenerālsekretāres vēstuli Frontex direktoram, un mēs šorīt prasījām arī mums nosūtīt vēstuli, ko Frontex ir nosūtījis DG Home, tātad runa ir par sadarbību starp uh, šīm abām struktūrām attiecībā uz uh, centriem Lībijā un uh, Uh, Frontex direktora atbilde uz uzdoto jautājumu bija, ka ja uh, tiek Artemis uh, misija redz, ka um, ir nonākuši cilvēki grūtībās, tad viņi informētu Lībijas varas iestādes un arī šo tā saucamo glābšanas centru Tripolē. Nu, uh, Uh, šeit es saskatu sadarbību, un rezultāts ir tāds, ka tos, ko lībieši izglābi, viņi aizved atpakaļ uz Lībijas teritoriju, un nezinām, kas ar šiem cilvēkiem tur pēc tam notiek. Vai jūs varētu pastāstīt cīkāk par to, kāda ir situācija šobrīd? kad uh, Sofija, operācija Sofija tiek pārtraukta, uh, vidusjūra ir kļuvusi ļoti tukša, uh, un Artemis ir uh, tikai uh, pie uh, Lībijas krastiem, tā kā uh, es uh, atvainojos. Uh, ka man būs jādodas prom, ka nevarēšu uzklausīt jūsu atbildi, jo man ir uh, prezentācija par atpakaļ nosūtīšanas direktīvu ECO. -E, e priekšsēdētājs. Jā, šeit ir uh, am Amnesty International šo jautājumu arī uzdevusi mums un, un uh, par uh, Eiropas Savienības Kanādas da pasažieru datu uh, reģistru. Šeit mēs varētu pagaidīt atbildi līdz 11. aprīlim, kad mums ir paredzēta atbalst, paredzēts apspriest noteiktu jautājumu. Nākamā runātāja, jā, komisāra kungs, prieks ar jums atkal tikties, pat ja mums ir atšķirīgi viedokļi šeit uh, mūsu komitejā. To jūs arī uh, zināt, komisār, jūs zināt arī, ka šī komiteja ir tā sakot grūta, sarežģīta komiteja. Bet ja mēs paraugāmies uz to, kas notiek, tad uh, jautājums par uh, līdzsvarotu humanitāru eh, bēgļu politiku, vai mēs varam atzīt, ka esam cietuši neveiksmi, kas būtībā nav sasniegts, jā, tiek eh, Frontex eh, paplašināts, bet nav jau tik daudz cilvēku joprojām šeit iesaistīts. Un uh, Jāsaka, tagad mēs nekad neesam piedzīvojuši ne pirms desmit gadiem, ne senāk, ka tik daudz cilvēku ietu bojā pie Eiropas Savienības robežām un krastiem, un tas tiešām rada nopietnas bažas. Un tagad Eiropa padome jau divus gadus uh, novilcina šo jautājumu attiecībā uz patvērumu un migrācijas pakotni un eh, eh, nevar panākt vienošanos, bet par Frontex gan ir panākta vienošanās, bet lai nu tā būtu. Bet, manuprāt, nevar darīt vienu lietu un nedarīt otru. Abi šie elementi ir svarīgi, un man tiešām nav skaidrs, kādēļ eh, šī migrācijas patvēruma pakotne joprojām nav Eh, iegājusi sarunu procesā par spīti Eiropas parlamenta lēmumam, un tas, ko mēs nolēmām par, eh, par Dublinu, ir pozitīvs sasniegums. Un tagad jautājums, vai kaut kas notiek šai jomā, un tālāk par tā saucamajiem hotspot eh, centriem. Uh, Mūs eh, ļoti satrauc šī situācija arī jūsu izcelsmes valstī, un es nesaprotu, kādēļ komisija neveicina to, ka cilvēki, kas atrodas salās šais centros, netiek pārcelti uz cietzemi, uz kontinentu, bet situācija ir ļoti slikta šais salās un ir jāpieņem lēmums vismaz uzlabot uh, sociālo situāciju. Un pēdējais, vai jūs joprojām uzskatāt, ka ir iespējams uh, vērst uh, kriminālu sankcijas pret tiem, kas vidusjūrā uz kuģiem glāb cilvēkus? Vai tas ir iespējams? Lūdzu, Pīter Nīdermēr. Paldies. Es tiešām atvainojos, bet bet um, man būs jādodas citur, un tas ir arī uh, iemesls, kāpēc viss ir tieši tā, kā ir. Paldies komisāram, ka viņš ir ieradies šodien šeit, un paldies par jūsu darbu. Pēdējo gadu laikā, manuprāt, mums bija iespēja strādāt pie vairākiem normatīviem aktiem. Un mums ir sanācis. We did a lot Mēs esam mazliet vīlušies pēc šiem pieciem gadiem, jo mēs esam daudz ko darījuši, lai varētu migrācijas jomā atrisināt daudzus jautājumus, bet padomu neko nedarīja, vai gandrīz neko. Un tāpēc mums skaidri un gaiši jāpasaka, ka migrācija un bēgļu lietas kļuva par politisku jautājumu ļoti daudzām dalību valstīm. Tas viss tiek pārvērst par politisko kapitālu, un mēs varam redzēt tagad, ka migrācija un bēgļu jautājumi ir iemesli, kāpēc notiek, <clears throat> kāpēc cilvēki runā naidīgi un kāpēc arī situācija ir tāda, kāda tā ir. Un tad komisija, ko jūs plānojat darīt lietas labā? Ko jūs um, darīsiet, lai dalību valstīs būtu konstruktīvi risinājumi, nevis tikai naudi, naida izpausmes? Thank you, Peter. Um, okay, so... Paldies, Pīter. Tagad lūdzu Barbara Spinelli. Paldies, komisāri. Kungs, šī ir pēdējā reize, kad mēs tiekamies. Es izmantošu izdevību, lai varētu paust šaubas, kas man bija jau daudzus gadus, runājot par komisijas konsekvento rīcību un atklātu rīcību, runājot par migrācijas jautājumiem. Šeit es runāju par vēstuli, par ko šajā sanāksmē jau ir ticis runāts. Tā ir, nu, no direktoram, no mūsu direktora, uz, kas ir nosūtīta robežsardzes aģentūras direktoram. Un tur ir paskaidrojums par Lībiju, tur ir runāts par to, ka Lībijas eh, krasta sardze esot eh, labu darbu darījusi. Ir teikts, ka Lībijas krasta sardze ir vairākus, veikus vairākus glābšanas operācijas un ir runāts kā ir pareizi izmantot Lībijas darbiniekus un ka būtu nepieciešams palielināt viņu kapacitāti un profesionalitāti. Te pašā laikā tieši tad, kad tika izsūtīta šī vēstule, Natāša Berta sniedz informāciju, ka Libija nav droša valsts. Tad šī vēstule mums ir, un mums ir Berta kundas paziņojums. Un šeit es uzskatu, ka tiešām nav konsekvents principā, šeit ir pretrunīga informācija. Jā, es saprotu, ka runājot par drošām valstīm un runājot par šo pasaules daļu, nevienmēr viss ir viennozīmīgi, bet Itālijas valdība savu, savus jaunos noteikumus pārslēgtajām ostām ir balstījuši tieši uz šīs vēstules no Paraskevekundzes. Itālijas valdība to ir izmantojusi, lai attaisnotu cilvēku nosūtīšanu atpakaļ uz Lībiju. Tāpēc jautājums ir šāds. Kāpēc tā ir? Kāpēc komisijas vēstulē, kurā ir runāts par šo situāciju, nekas nav teikts par uh, migrantu situāciju nometnēs. Es domāju, ka jūs labi zināt, par ko es runāju. Eiropas Savienība tiek asi kritizēta, un mēs esam to darījuši jau kopš 2016. gada, un pat šogad martā viss joprojām turpinās. Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt. Kā vispār ir iespējams, ka kāda zona tiek uzskatīta piemērota? ja Lībija netiek uzskatīta par drošu atgriešanās valsti. Un vēl viens jautājums un lūgums. Lūdzu, Fabris Ligeri, vēstuli komisijai publiskojiet. Šajā vēstulē ir paustas bažas un šaubas, un Paraškevi kundze ir sniegus atbildi, ļoti detalizētu atbildi. Uh, Tāpēc es tiešām gribētu uzzināt, kas ir rakstīts Fabriks Ligeri vēstulē. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Katrīna Činīči. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Klod! Vēlos pirmām kārtām pateikties komisāram Abram Apolos kungam par darbu, ko viņš līdz šim ir paveicis. Pēdējos gados nevienmēr ir bijis viegli strādāt, un tas ir skaidrs. Un īstenībā Mēs esam komiteja, ar kuru tiek risināti ļoti sarežģīti, kompleksi jautājumi, bet te pašā laikā šie jautājumi ir ārkārtīgi aktuāli. Mēlos tagad uzdot dažādus jautājumus, un daži no tiem pat jau ir izskanējuši. Varam teikt, ka arī es esmu vīlusies, runājot par mūsu darba rezultātiem migrācijas jomā, jo atkal un atkal mēs redzējam, kādi ir trūkumi un kādas ir atšķirības dalību valstīs. Un tad rodas jautājums, kāpēc ir tieši šāda reakcija, kāpēc tieši šādi migrācijas jautājumi tiek risināti, jo esat runājušies par sadarbību, par vienošanos ar trešajām valstīm, bet es labprāt uzzinātu, kāda vispār procedūra tiek izmantota, kā vispār var notikt uh, Eh, šāda sadarbība ar trešām valstīm, kā to var uzlabot un kā mēs varam migrācijas jautājumus efektīvāk risināt. Un kā ir ar pamatiesībām, jo arī migrantu pamatiesības ir jāievēro. Bet tad vēl arī ļoti konkrēts jautājums. Jūs zināt, ka nepilngadīgo migrantu aizsardzība man ir ļoti svarīgs jautājums. Komisārkungs. Jūs esat runājis par pozitīviem rezultātiem pēc tam, kad tika noslēgta vienošanās ar Turciju. Un tas notika pirms trīs gadiem. Taču tūkstoši nepilngadīgo joprojām atrodas necilvēciskos apstākļos. Un tad man pavisam konkrēts jautājums, kā jūs varat atbalstīt Grieķijas varas iestādes tā, lai tās personas, kuras, kurām ir nepieciešama aizsardzība, it sevišķi nepilngadīgām personām šādu aizsardzību un palīdzību sniegtu. Un kā Eiropas Savienība var pārliecināties par to, ka valstis, kas uzņem bēgļus, ka šīs valstis tiešām ir spējīgas uzņemt bēgļus. Un runa šeit nav tikai par finanšu resursiem, bet arī par politisko attieksmi. Jo, ja šeit runa ir par migrantu pirmo uzņemšanu, liels paldies! Un Gomešs kundze. Komisār kungs, ļoti atvainojiet, 15 gadus esmu nostrādājis parlamentā, man ir jādodas prom, un tāpēc arī tas, kas ir bijis šajā jomā, kas ir noticis ceļš pēdējos piecos gados, tas ir uh, diezgan skaudrs. Es tiešām gribētu, lai komisija lielākā mērā uh, izmantot šo savu uh, līgumu sargātāju lomu un palīdzēt arī dalību valstīm rīkoties saskaņā ar visiem līgumiem. Jo migrācija un cīņa pret terorismu šobrīd, kā mēs zinām, ka mums ir arī speciālā komiteja, uh, cīņai pret terorismu, un es zinu, ka daudzi kolēģi un dalība valstis izteikušies uh, diezgan naidīgi, un joprojām notiek bēgļu stigmatizācija, tas notiek mūsu sabiedrībā, un tās īstenībā iznīcinā mūsu vērtības un demokrātiju. Es ļoti gribētu, lai komisija lielākā mērā uzņemtos šo savu lomu un arī vajadzības gadījumā nostātos pret dalību valstīm. Un mēs esam to redzējuši šodien, kad komisijas pārstāvis, kā, kā runājot par nevalstisko organizāciju kriminalizāciju, un tad komisija pauda viedokli, ka vajadzētu izvairīties no NVO kriminalizācijas. Manuprāt, tas nav pareizi, ka komisija šādi izsakās. Paldies! Jureka kungs, lūdzu! Jureka kungs! Lielas paldies! Sasaukuma beigas noteikti ir laiks, kad varam pateikties, eh, atvadīties un arī iespēja runāt arī par tādiem principiāliem jautājumiem. Viens no šādiem principiāliem jautājumiem ir, kam vajadzētu kalpot migrācijas politikai. Mēs esam dzirdējuši, piemēram, ka migrācijas eh, politika varētu kalpot tam, kā darba tirgu demografiskā plaisa tiek aizpildīta ar migrantiem. Un Tas pēc būtības nozīmētu tādu cinisku attieksmi, ja no vienas puses e, šis, šī nepareizā attieksme pret pašiem migrantiem, otrkārt arī pret valodu būtu tāda instrumentāla attieksme, jo, ja mēs runājam par darba tirgu un par bēgli, Un tad vēl viens aspekts ir uh, to, kādas ir prasības, kādas, kāda ir pienākumi valstīm. Un pēc būtības katrai valdībai, katrai valstī ir pienākums uh, rūpēties par to, lai uh, sava nācija uh, turpinātu eksistēt. Un ja mēs pilnībā nojauksim visas robežas un tad tas varētu negatīvi ietekmēt šo situāciju, jo tomēr pilnīgi visiem ir uh, vajadzīga kaut kāda sava telpa, jo no vienas puses, protams, atvērtība ir ļoti laba, te pašā laikā iespēja uh, uh, dzīvot savā valstī, tā arī ir svarīga, un mēs esam dzirdējuši par to, ka attieksme pret nelegālo migrāciju vairs nav loģiska, un tie ir tādi galīgie tādi viedokļi, un tas varētu vispār pārtraukt jebkādu politiku. Vēl viens aspekts, kādēļ vispār eksistē šāda migrācijas politika, ir humanā palīdzība ārkārtas situācijās, un es domāju, par šo mērķu mēs varam visi vienoties. Tāpēc arī nekādā gadījumā nedrīkstam izraisīt uh, ārkārtas situācijas, jo pēc būtības tas nozīmē to, ka šīs situācijas radās Uh, ārpus mūsu gribas. Tāpēc arī mēs nevien, ne visos gadījumos uh, mēs varam palīdzēt, jo jo lielāka problēma, jo grūtāk ir to atrisināt, un jo plašāka ir migrācijas problēma, tad mēs, jo grūtāk ir iespēja palīdzēt tieši tur, kur tas ir nepieciešams. Un jo vairāk šeit ir uh, Eh, kļūdu, jo mazāk eh, efektīva ir politika. Un vispārīgi runājot, varētu teikt, ka mums ir nepieciešams atgriezties pie tādiem principiem kā a, eh, kopīgais labums. Mums ir jāpadomā par mūsu tautu pagātni, par nākotni. Tā ir atbildīga. Atbildība, kurai nepieciešams būt visos gadījumos, kad a, a, politiķi darbojas. Es arī a, pabeigšu darbu šajā komitejā. Un šī, trešā, šī bija mana trešās izvēles komisija, bet varētu teikt, ka mēs tieši šajā sasaukumā esam strādājuši pie visbūtiskākajiem jautājumiem, tāpēc arī paldies Klodam, paldies visiem, kas bija gatavi diskutēt. Paldies! Lielas paldies! Vēl divi runātāji ir pieteikušies - Viržijā kundze un Štaina. Lūdzu, Runājiet lakoniski. Lūdzu. Marija Kristīna, lūdzu. Merci, monsieur le commissaire. Paldies, eh, komisārkungs. Es eh, Nezinu, vai mēs esam labi pastrādājuši, bet tas, kas ir skaidrs, ir tas, ka mums bija ļoti daudz darba. Man ir bijis tas gods strādāt divos sasaukumos, un kopējais vērtējums par abiem nav labs. Skaidrs, ka, tā kā jūs norādījāt, mēs esam stiprinājuši šo Eiropas cietoksni, bet ne visiem. Visa sistēma sistēma balstās uz labajiem a, migrantiem un sliktajiem bēgļiem nevis otrādi. Uh, Eiropas Savienībā ierodas divi miljoni migrantu. Un pirmā nacionalitāte, nacionalitāte ir Ukrāņi. Un viņi dodas uz Poliju, un tie ir labie ekonomiskie migranti. Es domāju, ka tas izklausās visnotaļ cīniski. Kam tad mēs varam ciet šīs durvis un kam mēs vērsim vēl vairāk ciet šīs durvis, tie ir bēgļi. Tas vienkārši nedarbojas. Mums nav Eiropas patvēruma sistēmas, un mums nebūs šādas Eiropas patvēruma sistēmas, tikmēr, kamēr dalībvalstis darīs visu, ko tās vēlas šajā jomā. Un tā ir problēma. Lūk, skaitlis. 95% no starptautiskās uh, palīdzības, eh, ko piešķir dalībvalstis, eh, tiek piešķirta cilvēkiem, kas ierodas eh, no vidusjūras, kas ierodas ļoti sarežģītā veidā, šķērsojot vidusjūru. Nu, tā ir patiešām liela problēma, tieši tāpēc mēs vēlējāmies šo humanitāro vīzu. Kas notiks ar šo operāciju? Mēs redzam, ka nekas nedarbojas. Mēs atkal mēģināsim šeit uzcelt augstākas robežas. Mēs atkal konfiscēsim kuģus, mēs atstāsim lidmašīnas. Es pati vairs nekandidēšu, un es dodos prom ar tādu ļoti rūktu piegaršu. Un šī uh, rūgtā piegājušā ir radusies tāpēc, ka Eiropa nav spējusi sevi pierādīt šajā globālajā migrācijas krīzē. Eiropa uzņem vienu eh, migrantu no tūkstots, tātad eh, vienu eh, migrantu uz tūkstots iedzīvotājiem, un tā nodrošina tikai 5% no starptautiskās palīdzības, kas tiek piešķirta pasaulē. Tagad Elija, bet pavisam īsi. Karo komisārio, non posso. Komisāra kungs, Šī būs man pēdējā iespēja, lai varētu jūs uzrunāt šajā parlamentā. Vēlos pateikties par sadarbību pēdējo gadu laikā. Un varu teikt, ka nevienmēr viss ir bijis ļoti pozitīvi. Komisija jābūt ļoti ambiciozajā. Komisija ir strādājusi ar migrācijas darba kārtību. Uh, Bet neizskatās, ka komisijā tiešām arī bija tik ambicioza, kā vajadzētu. Tāpēc būtības vienkārši mēģināja kaut kā risināt viedokļu atšķirību padomē. Un komisijas e, attieksme bija tāda, ka tā vienkārši tā padarīja šo problēmu e, par citu valstu problēmu. Tā mēs to esam redzējuši citās, e, daudzās valstīs, Balkānos un citur. Un, e, Mums būtu nepieciešams sas darboties saskaņā ar startautiskajiem līgumiem un cilvēktiesībām. Un Eiropas komisijai vajadzētu sadarboties plašāk ar parlamentu. Bet jautājums ir, kas ir ar Dublinu? Jo divas trešdaļas Eiropas parlamenta apstiprināja reformu, un tur izskanējis aicinājums, lai visas dalība valstis uh, dara to, kas no tām ir atkarīgs, lai uzņemtu tos cilvēkus. Tad kāpēc mēs redzam, ka to pašu politisko ģimeņu pārstāvi nevar tikt galā un nevar nākt klajā ar priekšlikumiem, lai varētu risināt šo iebraucošo cilvēku situāciju. Un tika runāts atkal par Dublinas reformu. Un tad bija bloķēšanas periods, bija kaut kāda pagaidu risinājuma, bet kā mēs varam to visu attaisnot? Šobrīd ir tāds piedzīvots tāds juridisks uh, paradoks. Lībija netiek uzskatīta par drošu valsti, un mēs turpinām uh, atbalstīt Lībijas krasta sērdzi. Komisāra kungs, šī ir jūsu pēdējā iespēja atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Pirmām kārtām Vēlos pateikties jums par jūsu komentāriem un arī, arī par kritiskiem vārdiem. Bet um, daži no jums nebija šeit piecos, piecos gados. Jūs varbūt nezināt, kurš ir centies. Es pašā sākumā teicu, jā, pateicoties jums, mēs esam izdarījuši vairāk, varbūt pat būtu varējuši izdarīt vēl vairāk. Bet varu teikt, ka ne jau vienkārši dalību valstis neatbalstīja mūsu centienus, bet atsevišķas valdības. Politiskās pārmaiņas notika šo piecu gadu laikā un izveidojas jauna attieksme, un ar to mums ir jātiek galā. Tāpēc arī vispirms sākšu ar atzīšanos. Kad es šeit ierados, pirms pieciem gadiem es uzskatīja, ka komisija ir ļoti spēcīga uh, izpildiestāde, bet tā nav. Pateicoties mūsu sadarbībai, mums daudz kas ir sanācis. Te pašā laikā dažas valdības mūs neatbalstīja ceļš pēdējo divu gadu laikā. Tāpēc arī, ja mēs neesam apmierināti ar to, kas ir izdarīts, nu tad vispā, vismaz būsim atvērti un atklāti un pasakiet, ka neesat apmierināti tieši tiem, kas to visu ir izraisījuši. Uh, Mēģināšu atbildēt uz lielāko daļu komentāru, jo kopumā bija uh, arī tādi līdzīgi jautājumi, kas man tika uzdot. Halaikundze, kad Eiropas eh, robežu un krasta apsardzes noteikumi ir pieņemti, tad aģentūra varēs sākt eh, darbu, lai sāktu strādāt, un mēs būsim gatavi, kā ir izlemts pat ja tas nozīmē, ka vajadzēs pārstrukturēt. Taču te bija lielāks sasniegums. Kā jau esmu teicis, žēl, ka Schengenas robežu kodeksa pārskatīšana, runājot par pagaidu robežu kontrolas ieviešanu, tas nav apsiprināts šajā parlamentā. Mēs esam gatavi atkal uzsākt darbu. Uh, pie šī dokumenta Somijas prezidentūras laikā. Un tad ņemot vērā to, ka parlamenta nostāja pirmajā pārskatījumā uh, ir apstiprināta, tad līdz ar to visas uh, iespējas, visas varianti šobrīd ir, ir atvērti. Runājot par iekšējo robežu, diemžēl, neskatoties uz visiem centieniem, robežu kontrols joprojām turpinās uz atsevišķām uh, iekšējām robežām. Atgādināšu, komisija ir aicinājusi dalību valstis, lai tās rīkotos proporcionāli, lai būtu sadarbība policijai, policijā uh, un uh, sadarbība, un lai būtu atsevišķas pārbaudes. Un tad mēs esam runājuši par uh, pagaidu robežu kontrolas ieviešu pie iekšējām robežām, uh, un komisija plāno atgriezties pie Schengenas darbības, kā tas ir izlemts. Visi mūsu centieni migrācijas un drošības jautājumos ir vērsti tieši šajā virzienā. Sipeles kundze. Jā, jūsu kritika ir vietā. Tā ir adresēta dalību valstīm, kā jau esmu to teicis. Un es nepieņemšu to, ka mēs varētu apstāties un nemēģināt panākt, panākt politisko risinājumu. Mēs vēlamies gan migrācijas, gan drošības jautājumos visaptverošu politiku. Jā, mums ir nepieciešama lielāka Eiropa, vairāk Eiropas Ipils, kundze, tieši tā kā jūs teicāt. Timens kungs, es sniegšu jums vairāk informācijas par šo konkrēto lietu. Eiropas robežu un krasta sārdze vienmēr pārbauda, lai viss notiek saskaņā ar pamatiesībām. Un arī jaunajā likumā tas ir vēlreiz iekļauts. Sargentīnī kundze uzdeva jautājumu. Bet skatos, ka viņš šobrīd nav. Arī mani apbēdina, ka ir veidi, ka ir veidi, kas, kas šobrīd tiek izmantoti. Es domāju, ka mum, mēs varam uzlabot legālas migrācijas plūsmas par, par pasažieru datu pieejamību turpmākajā, turpmākajos, tuvākajā laikā jūs tiksiet informēti par vēstuli. Vēstulē ir teikts tas, kas reāli notiek. Ir runāts par operatīvo režīmu, kas ir saistīts ar glābšanas un meklēšanas operācijām Eiropas Savienības un starptautisko likumu ietvaros. Jūs noteikti vakar esat runājuši par to ar kopā ar Ležerī kungu, kurš uh, ir uh, šī brīža direktors. Ernesta Kunze. Es ļoti gribētu gari un plaši politiski diskutēt ar jums un kolēģiem par Dublinu. Jā, Dublinai ir jābūt pieņemtai. Migrācija un drošība. Tos nedrīkst izmantot mikropolitiskiem mērķiem. Un tagad runājot par situāciju dažos uh, uzņemšanas centros. Jā, es varu piekrist jūsu paustajam viedoklim, ka situācija noteikti ir jāuzlabo tā, lai tā atbilstu Eiropas Savienības standartiem. Vēlās arī pateikties Piteram par viņa darbu un apņēmību darīt uh, savu darbu. Gomes kundze. Naidīga runa, stigmatizācija un populisms Tas viss iznīcina demokrātiju. Mums ļoti pietrūkst jūsu emocionālās pieejas, tāpēc arī lūdzu eh, visi pārējie arī dariet visu, lai mēs varētu, komisija varētu darboties spēcīgāk. Kiniči kundze, jūs arī paudāt ļoti būtisku eh, domu Pilsoniskās sabiedrības organizācijas migrācijas krīze palīdzējušas risināt visos līmeņos. Komisija atkal un atkal ir teikusi, ka Eiropas Savienības tiesības nav mērķētas, lai humano palīdzību kriminalizētu. gadā komisija ir pieņēmusi palīgu pakotni, uh, un tā norāda uz to, ka ir nepieciešams pārskatīt uh, likumdošanas viedokļa, uh, no likumdošanas viedokļa, un ir arī norādīts uz potenciāliem uzlabojumiem, bet sevišķi runājot uz uh, izņēmuma gadījumiem, un tādos gadījumos, kad humanā palīdzība kā šķiet tiek kriminalizēta, un tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas tiek risināts. Komisija jau ir sākusi sadarbību ar pilsoniskās, eh, eh, pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem 2018. gada maijā. Un mēs turpinām sadarboties un aicinām pilsoniskās sabiedrības eh, organizācijas sniegt mums informāciju, kas ar to ir saistīta. Veržjā kundze. Nē. Nē, mēs nevērsim ciet šos vārtus uh, bēgļiem. Es esmu pārliecināts par uh, to, ka mēs varēsim nodrošināt progresu uh, pārvietošanai. Bet es jau norādīju, ka mums ir jāpabeidz mūsu politika, reformējot patvērumu sistēmu. Es jau sākumā norādīju, ka esmu dzirdējis ļoti daudz kritisku piezīmju Un uh, šīs kritiskās piezīmes galvenokārt ir vērstas dalību valstu virzienā. Ņemot vērā pieredzi, ko esmu ieguvis uh, pēdējo gadu laikā, varu piekrist šai kritikai. Tomēr neaizmirsīsim. Mēs esam daudz ko sasnieguši esam to sasnieguši kopā, jo īpaši pateicoties parlamenta un komisijas sadarbībai pēdējo pāris gadu laikā. Mēs nedrīkstam aizmirst, cik ļoti situācija ir uzlabojusies uz vietas. Mēs visi atceramies, kāda situācija bija pirms pāris gadiem. Tagad tā vairs noteikti nav. Es jums sniedzu arī ļoti daudz faktu un skaitļu, ievadrunas laikā nevēlos to visu atkārtot. Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka mēs esam pievērsušies šiem svarīgajiem jautājumiem, un drošības krīze ir kļuvusi par katalizatoru politikas atjaunošanai. Esmu pārliecināts, ka Eiropa ir gatava vērsties uh, pret nākotnes izaicinājumiem. Es esmu pārliecināts, ka nākotnē mēs visi mēģināsim pabeigt Eiropas kopējo visaptverošo migrācijas politiku un tāpat arī drošības politiku. Es vēlējos vairs norādīt, ka Es patiešām esmu pateicīgs par mūsu sadarbību, un to domāju nopietni. Es zinu, ka ideoloģiskā pieeja var būt atšķirīga, taču mūsu politika balstās uz pragmātismu. Ja mēs nebūtu paveikuši to, ko mēs jau iepriekš izdarījām, mēs būtu tādā krīzes režīmā, un šajā krīzes režīmā mēs neesam. Mūsu priekšlikumus dalībvalstis nepieņēma pilnībā, bet ja tā būtu noticis, tad Eiropa būtu gatava nākotnē. Migrācija noteikti turpināsies vēl daudzus gadus, un mēs nezinām, ko tieši nākotne mums nesīs. Tieši tāpēc tāds bija mūsu mērķis - pieņemt stratēģiju, kas varētu darboties nākotnē. Pēdējā piezīme. Es zinu, ka situācija būs vēl sarežģītāka tuvākajos gados un es arī nezinu, vai parlaments savā jaunajā formātā būs spējīgs sadarboties un darīt to tādā pašā veidā, uzticības garā, lai varētu izvērst labu sadarbību ar jauno komisiju. Es akceptēju daļu no jūsu kritikas. Es piekrītu, ka mēs būtu varējuši pabeigt vairāk, paveikt vairāk, bet es domāju, ka tie, kas mūs eh, tagad kritizē, nākotnē noteikti nožēlos, ka pašreizējā komisija vairs nedarbojas. Lūdzu, atcerieties manus vārdus, un es eh, domāju, ka mums vajadzētu priecāties par pieņemto politiku, un jo īpaši mums vajadzētu priecāties par principiem, uz kuriem balstās mūsu politika. Un tā ir mūsu kopējā atbildība. Pēdējo pāris gadu laikā mēs eh, strādājām uzticības gaisotnē, un mūsu politika balstījās uz solidaritāti. Mēs visi ticam vienām vērtībām, un šīs vērtības pašlaik tiek apdraudētas. Tās noteikti būs vēl vairāk apdraudētas tuvākajos gados. Lielas paldies par jūsu atbalstu, lielas paldies par to, ko jūs esat darījuši šajos gados, un es vēlos ar jums sadarboties arī nākotnē. Un uh, atlikušajos mēnešos. Paldies! Okay, thank you, Commissioner. Barbara, you looking Barbara. Es vēlējos tikai norādīt, ka es nesaņēmu atbildi uz savu jautājumu, vai Lībija ir droša valsts uh, cilvēku izcelšanai krastā vai nē. Es varu jums pateikt tagad. Situācija Lībijā Spinelī kundze ir haotiska. Mēs neesam izveidojuši spēcīgu partnerību ar šo valsti, tāpēc, ka mūsu eh, partneri ir ļoti vāji. Pateicoties Itālijas atbalstam, mums vismaz ir izdevies nodrošināt sadarbību ar eh, leģitīmu valdību, bet ar to nepietiek. Lībija vēl ar vienu ir kontrabandistu un noziedznieku paradīze. Un, diemžēl, tas, kas notiek Lībijā, ir apkaunojums mums visiem. Taču Eiropas Savienība ir darījusi, kas tai bija jādara. Esam sadarbojušies ar AIM un UNHCR. Mēs esam apmācījuši Lībijas krasta apsārdzi, un līdz šim ir izglābtas daudzas dzīvības. Bet, diemžēl, situācija vēl ar vienu ir smaga. Es, tas ir tas, ko es domāju. Mēs esam bijuši Tripolē, un es, diemžēl, neesmu redzējis tur nevienu deputātu. Paskatieties, kas tur notiek, aizbrauciet uz turieni. Mūsu uh, uzmanība ir vērsta tieši uz to, kā izglābt dzīvības, kā panākt, lai šie izmisušie cilvēki atgriežas mājās. Mums ir, piemēram, sadarbība ar Nigēru, Nigēru Jums kā itālietei noteikti ir daudz vairāk informācijas par Lībiju. Jums ir daudz gadsimtu pieredze. Mūsu prioritāte ir glābt dzīvības. Mūsu prioritāte ir aizsargāt tos, kuriem ir vajadzīga aizsardzība tur uz vietas, un tāpat arī mēs gribam sniegt humanitāro palīdzību, un to mēs darām sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām. Cerams, ka šajā valstī atgriezīsies stabilitāte, jo kamēr šī situācija ir tik sensitīva kā pašlaik, nu, tas ir starptautiskās kopienas pienākums. Ja tas būtu mūsu komisijas pienākums, mēs to varētu izdarīt, taču starptautiskai kopienai arī ir jāuzņems atbildība par Lībiju. Ir jāizmanto pilnīgi visi līdzekļi, kas ir tās rīcībā, lai nodrošinātu stabilitāti reģionā. Mēs nevaram to atrisināt šeit un šodien. Mums ir jābūt taisnīgiem, godīgiem, tad, kad mēs runājam savā starpā. Lībe komitejā mēs parasti pašās beigās runājam par tik sarešķītiem jautājumiem. Lielas paldies visiem, kas piedalījās šajā um, klasiskajā situācijas uh, pabeigšanā. Uh, Bet, nu, protams, Spinelli kundze nevar vainot pilnīgi visā. Viņa noteikti nav atbildīga par Itālijas um, darīto gadsimtu gaitā. Es saprotu, ka Lībe komitejā mēs parasti runājam par tādiem ļoti sarežģītiem jautājumiem. Es domāju, ka tīri personīgi jūs esat paveicis visu daudz labāk nekā es. Jūs varbūt nenorādījāt to tik skaidri, bet ir pilnīgi iespējams, ka nākamā komisija būs daudz sarešķītāka. Jūs uz to atsaucāties, un es domāju, ka pilnīgi noteikti tā varētu būt, ņemot vērā situāciju dalībvalstīs. Es vēlējos arī pateikties visiem deputātiem no šī plašā politiskā spektra. Liels paldies par sadarbību! Kā jau es sākumā norādīju, Mums bija jāizskata rekordliels uh, dosie skaits, un jūs, uh, kā komisārs, esat darbojies arī ļoti daudzos trialogos. Protams, mums ir bijušas ļoti daudzas politiskas diskusijas, domāju, ka dažkārt jūs uh, pat esat par tām priecājies, esmu to pamanījis, un tas mani tā mazliet uztrauc. Varbūt došu jums vēl vārdu noslēgumam. Pirms eh, nācu šejieni šodien es eh, paskatījos, ko es atbildēju jūsu jautājumiem eh, pirms 14 gadiem uzklausīšanā. Varu jums teikt, ka esmu izpildījis pilnīgi visus savus solījumus. Ja ir runa par manu sākotnējo pirmo prezentāciju šajā komitejā, tāpēc mana sirdsapziņa ir tīra, bet es domāju, ka mēs varam, protams, darīt vairāk. Tomēr mūsu prioritāte ir sargāt vērtības, uz kurām ir uzbūvēta Eiropa. Liels paldies jums, un jo īpaši es vēlētos pateikties jūsu darbiniekiem, jo īpaši Sofijai un visiem kolēģiem. Paldies komisāram! Paldies arī kolēģiem par uzdotajiem jautājumiem. Liels paldies arī kolēģiem, kas nevarēja būt klāt. Laika patiešām nav daudz. Lielas paldies un daudz veiksmes jums nākotnē! Colleagues, we have um, just one more point, um, which... Kolēģi, mums ir jāskata vēl viens punkts. Šo punktu darba kārtībā ir ielikuši koordinātori. Un mums ir uh, jāapspriežas ar Kīrenu Makērtu, kas ir uh, preses pārstāvis. Laiks patiesībai kampaņā. To... Kamēr mēs gaidām Kīrānu, es eh, vēlējos jūs informēt, ka koordinātori grib, lai mēs uzklausītu Kīrānu, jo viņš ir atbildīgs par uh, Eh, laiks patiesībai kampaņu. Šis, eh, šī kampaņa tika uzsākta Ziemeļīrijā, lai palīdzētu ģimenēm tikt galā ar pagātnes mantojumu. Mums ir jārunā par jūsu prioritātēm un mērķiem. Es atvainojos, ka darbu sākam novēloti. Kīren, lūdzu, jums tagad ir vārds prezentācijai. Uh, the... Paldies, priekšādātāji! Paldies arī komitējai par to, ka uzaicinājāt mani uz šo viedokļu apmaiņu. Patiešām to augstu novērtēju, jo tas nozīmē, ka mēs varēsim iegūt uh, saprotisku atbalstu savai kampaņai. Es iepazīstināšu ar sevi un pastāstīšu arī par darbu, ko veic mūsu kampaņa, un pēc tam es eh, gribu pastāstīt komitejai par ģimenēm, kas cieta Ziemeļīrijas konfliktā. Pastāstīšu par mūsu pieredzi, dzīvojot ar Britu administrāciju. Gribu jums sniegt arī informāciju eh, par to, kas notiek pašlaik un eh, kas notika agrāk Ziemeļīrijā, un tāpat arī es gribu jums pastāstīt par tiesas prāvām. Uh, Eh, protams, ka Eiropa ir eh, komentējusi to, ka Britu iestādes eh, nedara to, kas tām būtu jādara, un, protams, jūs varat arī uzdot jautājumus, mēģināšu atbildēt ģimeņu vārdā. Mani sauc Kierans Makārts, es esmu Džona un Katlīnas Ervainu mazdēls, un Katlīna ir viena no uh, mirušajām 1971. gada slaktiņā. Uh, Mans vecstāvs tika ļoti smagi ievainots, bet eh, viņš palika dzīvs. Šis slaktiņš bija vislielākais eh, civiliedzīvotāju nāves gadījums kopš nacistu eh, uzbrukumiem. Bumba tika nolikta pie bāra, un Briti uz, uzskatīja, teica, ka tie ir bijuši īru civiliedzīvotāji, kas šo bumbu ir uzstādījuši. Tas nozīmē, ka uh, cilvēku tiesības tika absolūti ignorētas. Viņi mēģināja kriminalizēt pilnīgi visus, tā skaitā manus vecvecākus. Mēs, kā ģimene, esam cietuši divu pauģu gaitā, un īsnībā tas viss turpinās vēl līdz šai dienai. Es izveidoju un vādu arī labdarības organizāciju, kas saņem finansējumu no Eiropas Savienības Peace for programmas. Mēs eh, mēģinām palīdzēt eh, konfliktā izdzīvojušajiem, neskatoties uz, uz kāda ir bijusi viņa izcelsme. Un tāpat arī es esmu uh, preses pārstāvis mūsu kampaņai. Šī kampaņa tika izveidota 2018. gada sākumā. To izveidoja ģimenes, kas mēģināja uh, atrisināt šo konfliktu un kas mēģināja sazināties ar ģimenēm, kuras uzskatīja, ka viņas nav tikušas uzklausītas. Mēs vēlējāmies dalīties mūsu pieredzē un mēģinājām arī cīnīties pret administrācijas mm, bezdarbību īrijā un Ziemeļīrijā. Mēs mm, neuzskatām, ka šeit nevienam nav jāuzveļ vaina, katrs noteikti nes kaut kādu daļu atbildības, bet Brītu varas iestādes nav pildījušas savus pienākumus pret pilsoņiem. Nedrīkstētu būt nekādas hierarhijas, mums visiem ir jābūt vienādiem likuma priekšā. Mūsu ģimene uzskata, ka mēs kopā varam būt spēcīgāki, un tieši tāpēc mēs vēlamies kā kampaņa cīnīties par trīs vienkāršiem mērķiem, kas nāks par labu visām ģimenēm, kas ir cietušas no šī konflikta. Pirmā, mēs pieprasām, lai tiktu eh, piem, piemērots, piemērota vienošanās un tiktu izmantoti visi mehānismi, lai tiktu galā ar pagātnes mantojumu. Puses jau tam ir piekritušas. Ziemeļos un arī Britu un īrijas valdības ir teikušas savu jāvārdu kopš 2014. gada, bet vēl ar vienu, kas nav paveikts. Otrā prasība mēs vēlamies, lai tiktu uh, izveidota eh, tiesu mantojuma sistēma, kā to norādīja arī galvenais tiesnesis savā piecu gadu plānā. Un mēs esam eh, izvirzījuši arī trešo prasību. Mums, mēs uzskatām, ka ir jāpiešķir atbilstoši resursi policijas ombudam. Šādā veidā ģimenes varētu panākt eh, taisnību un taisnīgumu un nodrošināt arī, lai visas vienošanās tiktu piemērotas. Būs vajadzīgi vismaz trīs gadi, lai viss sāktu normāli darboties. Mēs eh, priecājamies, ka mums ir atbalsts no vietējās sabiedrības, tāpat arī bija politiskais atbalsts mūsu kampaņas sākumā. 7000 cilvēku izgāja demonstrācijā Belfāstas ielās, tāpat arī visā Ziemeļīrijā bija demonstrācijas. Mūsu ģimenes un pārējie eh, apkopoja 15 tūkstošus atbilšu Ziemeļīrijas konsultāciju birojā. Tas notika 2018. gada oktobrī. No uh, decembra līdz februārim šogad esam apkopojuši tūkstošiem parakstu, lai uh, panāktu atbalstu mūsu trīs mērķiem. Mēs organizējam piketus pie klīnikām, un tāpat arī mēs organizēsim vēl vienu masveida demonstrāciju, ja Brītu varas iestādes uh, turpinās savu bezdarbību. Pateicoties Martinai Andersonai, kas ir deputāte, uh, tā mūsu kampaņa viesojās Briselē un arī Strasbūrā, lai informētu deputātus un tikāmies arī ar cilvēktiesību komisāru. Ir pagājuši seši mēneši kopš beidzās Ziemeļīrijas konsultācijas, bet nav sniegt nekāda at oficiāla atbilde no Britu valdības. Varas iestādes man norādīja, ka mēs saņemtu šo atbildi līdz janvārim. Pagājušajā nedēļā mēs dzirdējām, ka mums ir jāgaida vēl vairākas nedēļas, bet netiek eh, piedāvāts nekāds konkrēts datums. Mēs redzam, ka atkal notiek kavēšanās. Uh, Un uh, Britu valsts sekretārs Ziemeļīrijā uh, Bredlīs, kā arī aizsardzības sekretārs Gavins Viljamsons nav snieguši nekādas konkrētas atbildes. Mm, ir tikai izteikti komentāri un tika minēts, ka 90% no slepkavībām uh, bija teroristu izpildītas. Mazāk nekā 10% slepkavību veica militāristi. Tātad tie ir cilvēki, kas ar pildīja pavēles. Karina Bredlija komentārie bija ļoti aizskaroši, un tie radīja ārkārtīgi daudz sāpju ģimenes locekļiem, galvenokārt tiem, kas zaudēja savus bērnus, ko nogalināja britu karavīri, un tāpat bija arī cilvēki, kurus ir nogalinājušas valsts amatpersonas. Tāpat arī šie fakti nebija pareizi, un 24 stundu laikā viņai vajadzēja labot sevis teikto, bet uh, tas jau bija par vēlu. Gavins Viljamsons norādīja, ka būs eh, jāpiemēro tiesību akti, lai varētu vērsties pret eh, Britu karavīru paveikto Irākā, Afganistānā un citur. citur. Amnestija un eh, citi avoti netika iesaistīti konsultācijās. Tas, protams, arī ietekmēja mūsu rīcību Belfāstā. Mēs Um, pieprasām, lai mums tiktu nodrošināta taisnība, pat ja ir pagājuši 48 gadi kopš uh, šīs slepkavības. Tāpat arī mēs vēlētos, lai brītu karavīri tiktu saukti pie atbildības par paveikto 1972. gadā. Tātad te ir runa tikai par vienu apsūdzību, kas ir tikusi izvirzīta. Mēs uh, neuzskatām, ka būtu jāpiemēro amnestija. Tas noteikti neļautu mums nodrošināt tālāku vienošanās piemērošanu. Šķiet, ka valdība ir atkāpusies no saviem apgalvojumiem, bet diemžēl tas jau nāk par vēlu. Britu valdība neveic savus starptautiskos pienākumus attiecībā uz ļoti būtiskiem juridiskiem jautājumiem. Britu valdība nav pabeigusi izmeklēšanu un nav pabeigusi arī tiesas prāvas attiecībā uz, vairākiem, um, uz vairākām lietām. Tiek teikts, ka šī vienošanās jau ir panākta, bet īsnībā uh, nekas vēl nav paveikts. Ir nepieņemami, ka uh, simtiem ģimeņu ir jāpauž uh, sava, savas uh, vēlmes uh, pirms uh, kaut kas var tikt darīts, kaut gan ģimenes locekļi ir gājuši bojā. Britu valdība nav spējīga tikt galā ar to, kas ir izdarīts Ziemeļīrijā. Divas nesenas tiesas lietas parāda uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Augstākā tiesa vēl nav nodrošinājusi atbilstošu izmeklēšanu attiecībā uz cilvēktiesību uh, jurista uh, bojāju. Britu valdība nav pildījusi arī savus pienākumus saskaņā ar cilvēktiesību konvencijas otro pāntu, kur tiek norādīts, ka eh, slepkavība, kas ir veikta pirms 30 gadiem, ir jāizmeklē. Pirms eh, pāris gadiem bija kāda prāva, kur tika pieņemts spriedums pret eh, policijas seržantu īrijā. Džīna bija vientuļā māte, civilpersonu, kuru nošāva bez jebkāda iemesla 1972. gada 8. jūnijā. Policija visu laiku ir teikusi ģimenei, ka viņu nogalināja īrijas republikāņu armija, taču arhīvos Londonā es esmu atradis datus, kas pierāda, ka viņu īsnībā nogalināja Britu armija. Un šķiet, ka tie bija um, īpaši, tie tās bija īpašās slepenās Britu uh, militāristu vienības kas 70. Eh, gadu sākumā nogalināja daudz civiliedzīvotāju Ziemeļīrijā. Tiesa Belfāstā norādīja, ka tā nevar veikt eh, prasību, kas balstās uz otro pantu. Un vēlos arī norādīt, ka vispār nav veiktas nekādas izmeklēšanas par Džīnas slepkavību, un ģimene ir um, vērsusies pret valsti. Uh, Ģimene visu laiku vēršas pie, val, pie valdības, lai šī otrā panta uh, prasība tiktu izskatīta un lai tiktu iesaka, iesaistīti neatkarīgi eksperti. Tas, protams, ietekmē ļoti daudzas lietas eh, īrijā. Daudzas ģimenes nekad nav izrādījušas savu uzticību izmeklētājiem. Šī lieta vēlreiz parāda, ka ir vajadzīga neatkarīga izmeklēšana pat ja šāda vienošanās ir panākta. Bez tām es uzskatu, ka Britu valsts stratēģija un līdzinējā darbība ir bijušas absolūti nekonsekventas. Viņi neuzskata, ka kaut kādi pārkāpumi būtu veikti līdz brīdim, kad uh, vairs to nevar noliegt. Viņi vienkārši no, nogaida, līdz ģimenes locekļi paši aiziet bojā. Mēs redzam, ka informācija ir pats svarīgākais mūsdienās. Britu valdība neiesniedz informāciju pat savam ombudam un tiesām. Mēs redzam, ka ir bijušas milzīgas datubāzes, ko Britu armija ir gatavojusi pirms desmit gadiem, un ir atklāti arī ļoti būtiski pierādījumi attiecībā uz valsts aģentu iesaisti civil iedzīvotāju nāvē, tā skaitā šajā slaktiņā 1972. gadā. Tāpat arī mums ir jāizmanto Britu valdības aizsardzības informācija. Dervišīrā, piemēram, ir miljoniem failu, kas attiecas uz šo konfliktu. Pagājuši gadu februārī radās e, ugunsgrēks bez e, jebkāda izskaidrojuma iemesla, kurā gāja bojā ārkārtīgi daudz failu ar informāciju. Mēs e, ceram, ka mēs saņemsim informāciju. Diemžēl ļoti daudzas ģimenes vairs neusticas policijai. Tieši tāpēc mēs eh, pieprasām, lai šī vienošanās tiktu īstenota. Tāpat arī mums ir jāievieš um, laba izmeklēšanas sistēma, un pašlaik mūsu ģimenes ir tās, kas eh, cīnās pirmajās frontes līnijās, un tās ir arī pirmās, kas cieš, tāpēc, ka Britu valdība nevēlas izmeklēt savu pagātni. Mūsu ģimenes eh, vēlas panākt taisnību. Kā jau es minēju, Britu valdība neko nedara lietas labā. Priekšsēdētājs gribētu izmantot šo iespēju, lai aicinātu jūs sagatavot rezolūciju par mūsu Time for Truth kampaņu un mūsu četriem mērķiem. Mēs vēlamies, lai tas nāktu par labu visiem cietušajiem. And to the esteemed members of the committee for your time today. I'll be very glad now to listen to your views and take any questions.